Your colleagues, um, we can start our. Kolēģi, sāksim mūsu sanāksmi pēcpusdienas daļu. Vēlos sveikt Elki Kēnigu. Kā jūs zinat, viņa ir vienā tās noregulējuma valdes priekšsēdētāja. Pēdējo reizi viņa pie mums komitejā bija 20. martā. Šodien viņa prezentēs eh, savas vadītās iestādes 17. gada pārskatu. Tad, kad viņa bija pie mums tieši pirms gada, SRB bija pārdzīvojis pirmo krīzi. Un ir arī lieliski redzēt, ka viņi ir tikuši pāri visām grūtībām, izturējuši. Ir bijuši svarīgi notikumi, tīpaši pēdējos mēnešos, gan Eirogrupā, gan padomas um, līmenī. Kā jūs zinat, ir panākta vienošanās par ESM kā atbalsta mehānismu. Tas nav nekas absolūti jauns, tomēr jau ar daudziem konkrētiem īstenošanas eh, pasākumiem, normām pārvaldības jautājums, kas varētu um, arī parādīt, kur ir atšķirības starp atbalsta mehānismu un programmu. Nu, to arī vajadzētu precizēt. Šodien esam uzsākuši trialogu par BRD pārskatīšanu. Tātad vēl viena svarīga diena noregulējumam. Tā kā noteikti mūs gaida daudz kas interesants. Elke, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsarētāji, godātie parlamenta deputāti. Man jājautā, vai es esmu pēdējais šķērslis starp jums un vasaras pārtraukumu. Es ceru, ka nē. Es saprotu, ka pirms tam vēl būs eh, vizīte ASV. Man vienmēr ir prieks šeit būt un darīšu visu iespējamo, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem. Esmu uzaicināta šodien šeit, lai prezentētu mūsu darbības pārskatu par 2017. gadu, bet tā kā tas vismaz pēc sajūtām ir sen jau bijis, tāpēc izmantošu arī šo iespēju, lai parunātu arī par pašreizēju aktuāliem tematiem Tāpat arī sniegšu savus komentārus par pašreizējām sarunām saistībā ar riska mazināšanas paketu, kā tā tiek dēvēta, un dažiem citiem dosjē. Tad tālāk nekavējoties sākšu. Tas jau tika pieminēts 6. jūnijā pirms gada SRB bija pirmais noregulējuma gadījums Banko Populāra Spānijā. Tas bija viennozīmīgi ļoti svarīgi un pierādīja, ka SRB ir spējīga efektīvi piemērot esošo regulējumu un īstenot savu mandātu, lai organizētu sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz publisko sektoru, finanšu sektoru, attiecīgo dalību valstu un tā tālāk. Darbs vēl turpinās. Pie Banko populāras atgriezīšos vēl saistībā ar 2018. gadu, bet mums ir jāsaprot, ka šis gadījums pierādīja, ka noregulējums, noregulēšana garantē publisko stabilitāti. 2017. gadā mēs panācām arī ievērojamu progresu noregulējuma aktivitātēs savu mandātu ietvaros lai nodrošinātu, ka bankas ir tiešām tādas, kuras iespējams noregulēt. Pagājušā gada beigās mēs publiskojām savu MRL politiku, kas visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā kreditoriem, arī deva skaidrus norādes par to, kurā virzienā mēs dodamies, ko mēs sagaidām no bankām tuvākajos gados. Mums bija arī papildus politika un vadlīnijas, kas tika publicētas, un noteicām arī pirmos saistošos embriju mērķus konsolidēto līmenī lielākajām banku grupām, kas veido vairāk 80% no banku aktīviem Banku Savienības ietvaros. Un eh, sniedzām arī informatīvus mērķus visām pārējām bankām. Un nozare to arī labi saprot. Nav arī iemesla gaidīt saistošus mērķus, ja jūs redzat, kurā virzienā notiek e, šī kustība. Tāpat arī izveidojām un padarījām par darboties spējīgu vienoto noregulējumu fondu. Līdz jūnija beigām nacionālās noregulējuma iestādes ir pārskaitījušas eksante iemaksas 7,5 miljārdu eiro apmērā šogad, kas e, kopumā veidos doto brīdi aptuveni 25 miljārdus eiro. Mēs mazliet pārsteidzām nozari, palielinot iemaksas šogad salīdzinām ar iepriekšējo gadu bet tas balstās uz pozitīvo faktu, ka depozīti pieauga par aptuveni 3% pagājušajā gadā, lai nonāktu pie gala mērķa 1% eh, sekto eh, iemaksu, tad mēs eh, palielinājām igadējo iemaksu, lai būtu pārliecināti, ka mērķis šim fondam galu galā būs lielāk nekā sākotnēji plānotie 55 miljārdi. Protams, arī ar personālu mums arī, zinām, darbi vēl bija šobrīd. Aptuveni 300 cilvēki strādā pie mums. Līdz ar to mēs virzamies uz plānotajiem mērķiem attiecībā uz personālu līdz gada beigām. Kas tad ir jāsasniedz 2018. gadā? Vairāk vai mazāk tas pats, kas iepriekšējā. Mūsu darbs neapstājas Bet pirms tam es vēl runāšu par Banko Populāru, kā solīju. Es jau norādīju, ka mēs saņēmām gala ziņojumu, kur eh, tika pētīts, vai eh, kreditori būtu saņēmuši labākus apstākļus un piedāvājums, ja um, iestāde būtu izgājusi cauri parastai bankrota procedūrai. Mēs sniedzām tiesības akcionāriem tikt uzklausītiem, vienlaicīgi publiskojot mūsu lēmumu projektu, šo sagatavošanas aktu, un arī nekod, nekonfidenciālu informācijas versiju no šī ziņojuma. Varu jūs informēt, ka mēs sāksim reģistrācijas procesu tiesībām tikt uzklausītiem augusta sākumā. Tas ļaus bijušajiem akcionāriem un kreditoriem no Banko Populāra, kuru intereses ir ietekmējusi mūsu rīcība, paust uh, savas tiesības, īstenot savas tiesības, tikt uzklausītiem, un mēs labi apzināmies, ka procesa uzsākšana augusta eh, sākumā nozīmē atpūtas periodu vidū, kas visdrīzāk uh, turpināsies līdz septembrim, lai visi izmantot savus tiesības reģistrēties, Tātad nekonfidenciālā versija un e, sagatavošanas akts būs gatavs uz to brīdi, un tad otrajā fāzē tās personas, e, e, kurām šīs tiesības arī pienākās, tas tiks pārbaudīts, tās personas varēs iesniegt savus komentārus saistībā ar mūsu sagatavošanas aktu, vai ir nepieciešams kompensēt viņu zaudējums, ja tāda būs. Tas process aizņem zināmu laiku, bet tas ir labas pārvaldības interesēs, uzskatāms par nepieciešamu, pirms mēs pieņemam gala lēmumu. Ar to es vēlos atgriezties arī pie mūsu parastā darba. Vienmēr paturot prātā, ka noregulējuma plānošana ir daudzgada process. 2018. gadam mēs esam jau sagatavojuši un vēl turpināsim sagatavot noregulējumu plānus visiem, visām bankām saskaņā ar mūsu kompetenci. Un noteiksim MRL mērķus visām bankām. Bet kā esmu to jau norādījusi, tas viss turpināsies līdz 2020. gadam, kad būsim pilnībā pabeiguši šo darbu saskaņā ar mūsu daudzgadu darba programmu. Mēs turpinām darbu arī pie politikām. Un vienu no tādām esam pu publicējuši jūnijā par kritiski svarīgajām funkcijām. Ko tas īsti nozīmē? Tā ir apspriesta un izstrādāta jau no 2016. gada, balstoties uz daudziem secinājumiem, ko izdarījām no mūsu pirmā uh, noregulējuma plānošanas cikla. Tas ir ļoti svarīgs instruments, lai varētu noteikt, vai banka, kas saskaras ar grūtībām, eh, tā ir nepieciešams noregulējums vai maksātnespējas process. Kā es vienmēr jau esmu sacījusi, mums eh, bija salīdzinoši mazas eh, bankas un arī GSIPs, kurām it kā nebija nekādas svarīgas funkcijas, bet bija mazas bankas savukārt ar simtiem svarīgu funkciju Līdz ar to mēs ceram ar šo dokumentu, kuru publiskojam, nodrošināt caurskatāmību bankām, kā arī nodrošinot konsekvenci, kā e, identificēt kritiski svarīgās funkcijas bankām. Tālāk mēs arī esam sasnieguši progresu strādājot pie iekšējiem vadlīniju dokumentiem savām komandām attiecībā uz to, kā strādāt ar bail-in un citiem iekšējiem jautājumiem. Tas viss rudens beigās veidos daļa no aktualizēta publiska vadlīnija dokumenta, protams, balstoties uz dialogu ar bankām, ar nozari, ar atsevišķām iestādēm, balstoties uz viņu vajadzībām. Es vēl varētu runāt par likviditāti, finansējumu un citiem jautājumiem, bet man pats svarīgākais ir tas, ka neskaroties uz to, ka noregulējuma plāni vēl nav pabeigti, neviena banka nav spiesta gaidīt līdz tam, ka mēs e, nosūtīsim viņiem konkrētas instrukcijas. Bankas diezgan labi apzinās, kas viņiem ir jādara. Mēs esam pietiekami skaidri komunicējuši uh, ar eh, šīm bankām un darījuši arī pieejamu informāciju attiecībā uz mūsu darba programmu. To mēs arī darīsim eh, turpmāk, jo galu galā tās ir bankas, kurām ir jāpadara sevi par noregulējumām. Nevis mums jāspiež viņiem to darīt. Bankas šobrīd apzinas, kurā virzienā mēs ejam, un tas pats ir sakāms arī par Emrelu Un labās ziņas ir tās, ka mēs arī tur redzam progresu. Ar to varbūt eh, varam pāriet pie riska mazināšanas paketes attiecībā uz to un it īpaši BRD pārskatīšanu. Esam šobrīd nonākuši ļoti izšķirošā fāzē, ka parlaments un padome abi ir pieņēmuši savu nostāju, un es ceru, ka mēs virzīsimies uz priekšu ātri un panāksim ātru vienošanos, iegūstot lielāku skaidrību arī mums, mūsu noregulējumu plānošanas e, aktivitātēm, jo mēs saprotam, ka runē par direktīvu, daļa no tā būs jātransponē, tā tad būs jāgaida, kamēr tas viss stāsies spēkā. Vēlos izteikties arī par atsevišķām normām. Viena no jomām, kur mēs tiešām eh, augstu novērtējam parlamentu darbā, ir vienkāršošana. Mēs vienmēr varam censties padarīt to visu attīstītāku, bet tie, kas priecāsies par to galu galā, tikai juristi. Un tad viss teiks, kāpēc jūs neizdarījāt tā, kāpēc nepadomājat par to, tā tad vienkāršošana nepieciešama. Jo tikai tādā veidā tiks nodrošināta nepieciešamā caurskatāmība un paredzamība kredītiestādēm, investoriem un arī plašākai sabiedrībai. Otrakārt, mēs uzskatām, ka MRL summa ir jāpiemēro katras kredītiestādes noregulējuma stratēģijai. Tas ir tas instruments, kas ir nepieciešams, lai banka būtu noregulējama, e, vienlaicīgi risinot dažādas šķēršļus. Tas nozīmē, ka mēs viennozīmīgi atbalstam subordinētu MRL. To, cik lielā mērā MRL vajadzētu subordinēt, ir jānosaka, lai uzlabotu noregulējamību un ierobežotu e, risku, kā kāds no kreditoriem var būt sliktākā pozīcijā. Tāpat arī jāpalielina pārliecība par to, ka var tikt īstenot noregulējuma darbības un ir pietiekami skaidra prioritāte un caurskatāmība, lai investori nevarētu pēc tam apgalvot, ka viņi nezināja, kādi instrumenti viņi ir iegādājušies. Lūdzu, nepārprotiet mani. Es nesaku, ka uh, tikai subordinētie instrumenti ir tie, kur var bailīnu izmantot. Nē, katram instrumentam finanšu jomā ir savs risks, tas ir jāapzinās. Bet šajā gadījumā padomes teksts, diemžēl jāsaka, ir tuvāk mūsu preferencēm, tuvāk tam, ko mēs vēlētos, jo tur ir paredzēts nopietns MRL līmenis. Tālāk attiecībā uz kvantitāti un kvalitāti MRL. Tas ir svarīgs jautājums, bet saprotu. Jautājums par to, ka ir nepieciešams iekšēji MRL instrumenti, tas, manuprāt, jau vairs nav pat apstrīdams. Bet arī tur ir rūpīgi jāuzrauga, ka MRL noteikšana ir daļa no noregulējuma stratēģijas, un tam ir jāiet kopā ar visas grupas noregulējuma stratēģiju, Līdz ar to ir jāatceras, ka mums nevajadzētu nonākt pretrunā ar pasākumiem un e, radīt papildus šķēršļus, tā maigi sakot. Mēs e, augstu vērtējam ar jauno moratoriju instrumentu, kuru var e, piemērot iestādēji, kas ir nonākusi nopietnās grūtībās, tomēr es neatbalstu iespēju izmantot pašreizējo uh, apturēšanas e, pilnvaru tikai desmit darba dienas pēc jaunā moratorija instrumenta izmantošana. Tas, manuprāt, nav nepieciešams un varētu būt pat e, pretproduktīvi. Ar to arī likšu punktu. Um, domāju, ka varam arī apsolīt uh, savus komentārus, trialogā arī katru reizi, kad jautāsiet pēc mūsu padoma. Citi temati Eh, viens jau tik pieminēts, bet man ir sajūta, diemžēl, ka Edis nav eh, pieredzējuši īpašu progresu pēdējā gada laikā. Edis, kā Banku Savienības trešais pīlārs, eh, tam ir jāīstenojas, un mēs paļaujamies uz jums un arī uz padoms prezidentūru neaizmirst par šo dosie pilnībā. Uh, Protams, ka vienmēr ir svarīgs saulēcīguma aspekts, bet tam vajadzētu palikt darba kārtībā. Nesen padome parādīja, ka ir politiska vienprātība par to, ka SRF ir nepieciešams kopīgs atbalsts. Līdz ar to es aicinu dalību valstis ātri vienoties par praktiskiem organizatoriskiem aspektiem, kā jau tika pieminēts. Tā nav valstu problēma, bet gan e, atbalsts grūtību gadījumā. Un, un e, šāds, cerams, ka tas nekad nebūs vajadzīgs, bet eh, zināt, to nevar un ir svarīgi to nodrošināt nekavējoties. Tas, ka šis atbalsts būs, eh, atbalsts mehānisms būs fiskāli neitrāls un izmantots tikai ārkārtais nepieciešamības gadījumā, nozīmē, ka nodokļu maksātāji tiks aizsargāti un tas nozīmē arī to, ka mēs nevaram izlēmt par labu noregulējumam, ja mums nav skaidrs, kā tas finansiāli tiks īstenots. Un visbeidzot, Kā jau norādītu iepriekš, noregulējumā finansējuma jautājums ir neatrisināts vēl. Mums ir jāatceras, ka finansējuma sniegšana noregulējuma procesā nevar tikt atrisināta ar eh, atbalsta mehānismu izmantošanu SRF, tas nebūs pietiekams kā likviditātes nodrošināšana gadījumā, ja runa ir par eh, ļoti lielu banku, kas nonāk uz grūtībās. Tā kā mums jāturpina iepazīties ar alternatīvām, it īpaši eh, strādājot kopā ar ECB un Nacionālajām centrālajām bankām. Un visbeidzot vēlos atgādināt, maksātnespējas procedūras ir nacionālā līmenī un ir vairāki iemesli, kāpēc ABLV, un arī bija arī citi gadījumi, kāpēc mums nevajadzētu aizmirst par iespēju meklēt Eiropas situāciju. Ja nemaksāts nespēja vispār kā jautājumu, tad vismaz no banku sektora puses. Mums ir daudz iniciatīvu, lai stiprinātu eiro un cerams, ka noslēgumā var uz pozitīvas nots pabeigt savu uzstāšanos. Saule spīd, ekonomikas e, attīstība ir pozitīva, pabeigsim banku paketi, izveidosim atbalsta mehānismu un, ja mēs varam kā palīdzēt, labprāt to darīsim. Es vēlreiz atvainojos, kā tik ilgi runāju. Thank you very much. Paldies. Jūs pieminējāt veselu virkni tēmu, un eh, jūs eh, mums sniedzāt informāciju arī par tiesībām tapt sadzirdētām. Tā ir procedūra, kas ir ārkārtīgi svarīga. Un īpaši svarīgi tas ir mūsu vēlētājiem. Tāpēc ļoti augstu novērtēju to, ka jūs šo informāciju mums sniedzāt. Tagad pāriesim pie jautājumu sadaļas un Baltskungs pirmai. Lielas paldies priekšsādātāju. Čēnīgs kundze. Mēs šeit pārstāvam Eiropas iestādes, bet, un ne tikai dalību valstis, un tomēr katrs, kas šeit raugās no tāda eiropeiska skatu punkta, vienlaikus ar lielu interesi sako līdzi Vācijas, Francijas eh, konsultatīvajam procesam jūnijā tā sauktajā Vācu Francijas ceļu kartas kontekstā un Banku Savienības kontekstā. Un tāpēc arī jautājums par šiem sliktajiem aizdevumiem, jeb neatmaksājumiem aizdevumiem. Abas šīs dalībvalstis eh, nu, runā šeit par embrālu subordināciju. Un jāsaka, nevienmēr tur ir bijuši sakrītoši viedokļi. Nu, tagad slikto aizdevumu gadījumā ir panākta vienošanās ceļu kartē, un te ļaujiet man citēt ONPL mēs atbalstam komisijas priekšlikumu un ECB vadlīnijas. Un attiecībā uz pašreizējiem NPL jeb sliktiem aizdevumiem MRL 5% izaugsme un 2,5 neto NPL no visiem SRB un citām bankām. Tas droši vien ir tāds pozitīvs signāls. Un tālāk ar riska samazināšanai Banku Savienībā un Eirozonā. Mans jautājums jums ir šāds. Kā jūs vērtējat šo vienošanos? Un otrs jautājums savas uzstāšanās beigā jūs, mm, tā bija ļoti interesanti, jūs jau nedaudz par to runājat, tomēr vēlētos no jums dzirdēt ko vairāk par to, eh, respektīvi, lūk. Respektīvi, mērķi līdz šī gada beigām izstrādāt kritērijus eh, šiem atbalsta mehānismiem, jeb backstop attiecībā uz noregulējumu. Uh, šāda veida atbalsta mehānismus, tad tādā veidā piedāvātu uh, ļaut tiešā veidā rekapitalizēt banku kapitālu un no ESM. Mm, e un tur, protams, būtu tad konkrēti strikti nosacījumi. Uh, Un tālāk, ja šis atbalsta mehānisms izmantos netiek, tad, protams, arī jābūt kaut kādiem nosacījumiem, e, kāpēc ne. Un tāpēc man tā jautājums jums ir šāds, kādi nosacījumi jums šķiet īpaši svarīgi šajā lietā? Tā, lai šis atbalsta mehānisms varētu izveidies par ticamu, darboties spējīgu un arī vispār pieņemtu instrumentu. Paldies! Of course, 2%, 2.5, Tātad 2,5% eh, tas bija šis eh, franko-vāciskā eh, vienošanās šajā padomē. Tātad. Uh, the... Es runāšu angliski. Tātad šis te Francijas, Vācijas vienošanās dokuments, protams, es ar to uzmanīgi iepazinos. Un tajā ir ierakstīts ļoti daudz tādu momentu, kas liks doties pareizajā virzienā. Uh, NPO samazinājums visiem jau ir skaidrs, ka mums eh, ir jādodas tālāk, un, ja es pareizi sapratu, tad daudz kas jau šajā jomā ir sakārtots. Es vienmēr esmu pietiekami piesardzība. 5,45 vai tas ir 5,5 vai tas ir 5 vai 5,45 ir 5, bet jebkurā gadījumā NPL samazināšanas mērķis ir pilnīgi skaidrs un to mēs ļoti augstu novērtējam. Uh, Vēl vēlētos uzteikt, ka Eiropas parlamenta tā arī komisijas centienus. Kā jau es teicu, es eh, vienmēr esmu piesardzīga, kā vērtēt skaitļus. Nē, labi, labi, es saprotu, kāds ir jūsu viedoklis, bet jūs eh, vēlējāties dzirdēt manējo par um, šo te izaugsmas apstādināšanu, par atbalstu mehānismu, tā tad eh, ir jābūt ļoti striktiem noteikumiem. Šita kondicionalitāte šiem te atbalsta mehānismiem, tas ir pietiekami grūti, jo ir jau skaidrs, ka um, tas ir šīs, te at, šīs atbalsta mehānisms ir domāts uh, Tā jau nav programma, kas ir izstrādāta valstī, tā ir konkrētai bankai. Līdz ar to es uzskatu, ka šis eh, mehānisms, jebkurš, kurš jums sniedz aizdevumu, vēlas, lai jūs šo aizdevumu atmaksājat. Bet um, nedrīkstētu būt tā, ka ir šajā eh, <clears throat> atmaksas schēmā ir iestrādāta vesela virkni citu nosacījumu. Un uh, Mēs uzskatām, ka tas ir pietiekams risinājums, lai problēma tiktu atrisināta. Šis um, fonds ir kā papildus rīks mūsu darbībai, bet uz to ir jātiec tiem pašiem noteikumiem, kas uz citiem. Un, um, lai nebūtu tā, ka mēs um, šos dažādos lēmumus eh, kaut kādā otrā etapā iesākam. Es eh, piekrītu, ka, protams, ik viena banka, ik viens aizdevējs vēlas dabūt atpakaļ naudu, un tas jau ir galvenais. Bet eh, līdz ko tiek prasīts papildus informācija, tā tas jau ir tāda kā padziļināta niansētība. Paldies, saka priekšsēdētājs Pervanša Beres lūdzu. Paldies, paldies, ļoti skaidrs priekšlikums. Tā tad jā, no vienas kredītlīnijas uz otru, un tomēr es uzskatu, ka šī kondicionalitāte, pie kuras jūs nepakavē, nepakavējāties, jo mans kolēģis jums uzdeva jautājumu par ekonomisko kondicionalitāti nosacītību, bet jautājums ir arī par um, pārvaldības nosacītību. Tā tad būtu interesanti uzzināt kā tas sasauc ar Eiropas stabilitātes mehānismu un pārvaldību, jo pārvaldība šobrīd nav tik vienkārši, kā mēs eh, vēlēt, vēlētos. Jūs teicāt, ka jums nepatīk eh, skaitļi, ka jūs ļoti piesardzīgi pret tiem iz, izsakaties, un tomēr, manuprāt, skaitļi ir tādi pietiekami precīzi, bet jebkurā gadījumā es vēlētos jums uzdot, jums uzdot jautājumu, kas mūsu parlamentāriešus lielā mērā interesē, proti mēs vēlamies. Um, mazliet papētīt, kas notika Latvijā, proti korupcijas skandāls, jeb apvain tā tad aizdomas par korupciju, kas um, skar pat augstus centrālās bankas ierēģis un pat tās priekšsēdētāju. Un um, es esmu pārliecināta, ka uh, centrālajai bankai ir procedūra, kas attiec uz šādiem gadījumiem, un tomēr uh, Šķiet, ka likumdošanā ir plaisa, jo ja kāds tiek uzskatīts par korupcijas skandālā iesaistīti, un ja tas ir centrālās bankas vadītājs, tad šķiet nav atrunāts mehānisms, ko šādā gadījumā darīt ar konkrēto cilvēku. Un eh, tā tad centrālās bankas vadītājs, kuram ir izvirzīts apsūdzības eh, korupcijā, Tas ir nopietns gadījums. Tā tad eh, es saprotu, ka mēs visi varam iedomāties, likumdošanai ir jābūt eh, sakārtotai. Tāda pati situācija, es ceru, neizveidosies centrālajā bankā un tomēr var. Un tad viens konkrēts jautājums jums. Mūsu rīcībā ir vesela virkne rīku, kā cīnīties pret naudas atmazgāšanu. Un atkal, mācoties no Latvijas hrestomātiskā gadījuma, kā mēs varam izmantot šo stabilitātes mehānismu, bet kādi ir citi rīki, kurus mēs varētu izmantot, lai šo te bankas eh, stabilitāti nodrošinātu. Jo, kā jūs redzējāt, eh, apvainojumu naudas atmazgāšanā var pat novest pie bankas krišanas. Thank you for the question. Let me perhaps first follow up. Jā, paldies. Fully aware of the governance structure of the ESM. Tā tad um, ESM pārvaldības struktūra un um, bieži vien tas ir nepieciešams Eiropas centrālajai bankai, bet kā jau es teicu, es tiešām ceru, ka tas nekad nebūs nepieciešams, bet šāds mehānisms ir ja mums um, būs nepieciešams šis noču noregulējumu izmantot, ESM tie esam mēs, kas pieprasa kredītlīniju, bet um, ir nepieciešams nodrošināt to, ko es jau teicu savos ievadvārdos, lēmumam ir jāpieņem, lēmums ir jāpieņem ātri Un uh, atcerēsimies, ka mūsu pieņemtais lēmums nonāk uz komisijas galda, un pēc tam tas nonāk padomē, jo tieši padome pieņem procesa palaišanas lēmumu. Un uh, šādu lēmumu nevar pieņemt, ja nav absolūta pārliecība, ka nauda ir pieejama. Protams, saprotu, ka dātrums varbūt nav visiem uh, akceptējams, bet um, šobrīd um, mēs gaidām darba grupas speciāli izveidotās padomē rezultātus un secinājumus. Runātāji runā bez mikrofona. Otra daļa par Latviju. Tā kā eh, Latvijas gadījums nav tiešā veidā saistīts ar mūsu kompetencēm, tad eh, atbildība un šis jautājums vispār par pārvaldību un par izvirzītajām apsūdzībām Latvijas centrālās bankas priekšsēdētājiem, ko tas nozīmē un kā tas ietekmē ECB. Šobrīd ir gandrīz neiespējami redzēt, kur ir taisnība, kam, kas ir pareizi un kas nē. Bet, um, ja jūs man jautājiet, tā tad, ja kādas centrālās bankas priekšsēdētājs nevar piedalīties Eiropas centrālās bankas sēdēs, tad ir jābūt konkrētai, um, konkrētam mehānismam, kā viņš tiek aizvietots, bet tas jau, kā jau es teicu, nav mana kompetence. Runājot par cīņu pret naudas atmazgāšanu ir pieņemti ļoti daudz likumu Eiropas līmenī, bet eh, ir arī cits aspekts. Proti, kurš būs galīgais atbildīgais, un šeit eh, es tomēr vēlētos piesaukt un iestāties par eh, Eiropas aģentūru vai kādu Eiropas iestādi, lai mēs tiešām varētu būt pārliecināti, ka jau kāda veida ietekme ir neiespējama. Ir vairāk priekšlikumi. Viens, protams, Eiropas centrālajai bankai ir vislabākais pārskats un vislabākais ieskats par naudas plūsmām Eiropas Savienībā, bet, kā jau es teicu, tas ir mans personīgais viedoklis. Priekšsēdētājs, paldies! ECR kolēģi. Tramūzo kungs, paldies, priekšsēdētāja kungs. Labu vakaru, priecājos jūs redzēt šeit parlamentā. Man ir trīs jautājumi, ko vēlos jums uzdot. Runāšu gan angļu valodā. Angļu valodā. Pirmais jautājums - Banko populāra. 17. gada jūnijā tas bija viens no iemesliem, ka, kāpēc eh, šī te. Um, banka krita, kāpēc Deloitte ir izmantots jau otro reizi, lai sagatavotu gala ziņojumu. Otrs eh, šie te. Tātad šis eh, noregulējums ir jābalsta uz izvērtējumu. Kā jums šķiet, eh, kā šo noregulējumu varētu uzlabot. Tātad, ja ECR pārvalda Nacionālo dalību valsts centrālo banku vietā šos noregulējumu mehānismus. Paldies, atbilde! Jūsu vācu valoda ir ļoti laba. Es eh, jebkurā gadījumā runāju daudz sliktāk spāniski nekā jūsu vāciski, bet tagad atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Uh, Tā tāda nepareiza aprēķina, nepareizas aplēses var gadīties, bet uz šo jautājumu mēs jau atbildējām. Mums ir pārskatāma, caurskatāma iepirkuma procedūra, un mēs izvēlējāmies Deloitte, tāpēc, ka um, nebija interešu konflikts. Pavisam drīz eh, mēs nopublicēsim jau trešo ziņojumu, un mēs izvēlējāmies Deloitte, tāpēc, ka viņi bija labākie. Otrs jautājums - noregulējuma finansējuma iespējas. Tas ir jautājums, kas ir jārisina. Kā jau es teicu, mums ir nepieciešami labāki rīki, lai noregulējuma procedūras gadījumā nodrošinātu to, ka pēc tam uh, kad noregulējums ir palaists, mums tam ir finansējums, bet patiesībā mēs šeit sliecamies, jūs tā kā sliecāties jautājumā uz citu pusi, un es ļoti uzmanīgi izmantot šos argumentus, tātad mums ir nepieciešama varbūt niansētāk izvērtēšana, jūs sakiet, ok, bet par noregulējumu gadījumiem runājot, mēs runājam par bankām, kur nozīmīgums ir ļoti liels. Tās ir bankas, kuras ko es jau ierakstīju vienā vai otrā ziņojumā. Tātad, lai nebūtu tā, ka tā tad uz pāris nedēļām viss apstājas un pēc tam tiek rasts risinājums. Es e, vienmēr esmu iestājusies par moratoriju kā rīku, jo šobrīd šķiet vismaz divas dienas, lai kaut vai iegūtu laiku. Un tad Jā, jūs varbūt neesat pabeidzis kādu darījumu, bet um, es nedomāju, ka novērtējumam tas būtu pareizais rīks. Šķiet, ka es kļūšu nepopulāra, izsakot savu viedokli, bet um, vai tai būtu jābūt dalību valsts centrālajai bankai vai Eiropas centrālajai bankai. Es uzskatu, ka e, Eiropas centrālajai bankai kopā ar dalību valsts centrālajām bankām ir izdevies eh, izveidot tādu kopīgu ietvaru, kurā mēs strādājam. Man ir palikusi vēl viena minūte, jā. Cits jautājums ko jūs Banka Populāra gadījumā darītu savādāk, ja jums būtu zināms šī te gada notikuma kopums? Ko jūs darītu savādāk? Ļoti labs vienā minūtē ietilpināts jautājums. Vai es varu padomāt vienu minūti, saka Kēnigas kundze. Nē, bet godīgi atbilde, es neko nemainītu. Iespējams, jā, iespējams, mēs eh, varbūt uh, dotos dažādos etapos druseņ dažādākā ātrumā, bet lielos vilcienos nemainīt neko, jo lēmums toreiz pieņemt, tātad pārdot banku un nodrošināt bankas kritiskās funkcijas un finanšu stabilitāti, to mēs esam panākuši, un tas ir svarīgi. Tātad. tad Santandeja pārdota Banko Populāra. Tā bija laba cena, jūsuprāt? Call... Uh, Viens eiro, jūsuprāt, tas ir uh, laba cena. Es atbild, mēģināšu atbildēt uh, tā. Um, diplomātiski. Mēs vienmēr apgalvojam, ka piedāvājums ir tāds, kāds ir pieprasījums vai otrādi, un cena bija tāda, kāda tika samaksāta. Gigoldkungs. Paldies. Paldies par šo um, amizanto viedokļu apmaiņu. Un paldies arī par skaidrajām piezīmēm attiecībā ar parlamenta uh, um, nostāju un padomas nostāju attiecībās banku pakotni, kad runājam par subordināciju un uh, normu nodošanas klauzulu. Mēs piekrītam jūsu viedoklim, tiešām ir skumji, ka parlaments šobrīd ir vājāks, ja runājam par banku risku kontroli. Bet neskatoties uz to, kāds arī rezultāts šai jomā nebūtu trialogā, joprojām būs ļoti plaša manevrēšanas marža Un nu, tāpēc mēs labprāt vēlētos zināt, vai jūs grasaties strikti uzstāt uz to, ka lielākajām bankām ir jābūt pietiekamam tīlāk un emrēl, protams, attiecīgi respektējot visa veida normas, kas izrietēs no trialogu. Otrām kārtām esam redzējuši šīs mazīgās naudas atmazgāšanas problēmas Banku Savienībā, un es gribētu jums vaicāt, vai bankām kas savā biznesa modelī ietver lielākus riskus finanšu noziedzības kontekstā un naudas atmazgāšanas kontekstā, vai, banka, vai, vai šāda situācija būtu jāņem vērā, un vai jūs ņemat to vērā, izstrādājot savas prioritātes, un vai to ņemat vērā, kad gatavojat noregulējumu plānus. Un visbeidzot, Zinām, ka pastāv dažādas, dažādas scenēriji mm, Eirozonas un ECB līmenī attiecībā uz iespējamo eiro sistēmas noregulējumu un likviditātes ietvaru saskaņā, piemēram, ar Anglijas bankas noregulējumu sistēmu. Vai jūs šajā diskusijā esat bijuši iesaistīti, tātad Bank of England? Un vai jūs varat pastāstīt, kāda ir galvenie scenāriji, kas tiek likti uz galda, kāda ir jūs, kāds ir jūsu viedoklis par šo jomu, ir tīpaši attiecībā uz modalitāti, kas saistīta ar kopēju sabiedriskā sektora garantu likviditātes kontekstā. Paldies. Nu tad pirmais jautājums vispirms. Vai mēs izturēsimies strikti? Nu, es domāju, ka mēs no paša sākuma jau esam pateikuši, ka MRL mums ir ārkārtīgi svarīgs instruments. Un ir vajadzīga kvalitātes un kvantitātes ziņā ļoti tādi pamatīgi MRL. Un es redzu, ka pirmie lēmumi, ko pieņēmām, uh, ir tiešām šīs bankas, eh, likuši šīm bankām virzīties uz priekšu un atsevišķām bankām pat ļāvuši eh, saplānot bez jebkādiem papildu lēmumiem savu darbību. Tātad es teiktu, jā, nu, protams, juridiskā ietvarā pro, nenoliedzami. Nākamais. Tas ir jautājums, ko RBRB eh, ir aktuāli mums visiem, ir augāmies uz bankas risku, tad pilnīgi noteikti Šai gadījumā, ja banka ir sarežģītā kapitāla vai likviditātes eh, situācijā, tad tā ir viena joma vai tāda iespējamība pastāv. Tas ir ļoti sarežģīti, bet nevar ignorēt gadījumus, ka varētu būt bankas, kurām ir ļoti labas kapitāla situācijas, pozīcijas, laba pel pelnīt spēja, bet biznesa modelis tāpat laikā nu, es teik, neteiktu, ka, ka pakļauts vairāk šim riskam, bet nu, tomēr ietver zināmu risku, ka varētu rasties jautājumi un attiecīgi banka varētu nu, strauji, bankas darbība strauji varētu sabrukt bez īpašiem daudziem iepriekšējiem brīdinājumiem. Nu, šai, šai gadījumā jāsaka, ka. E, te joprojām tad ir jautājums par, ilg, par uzraudzību, kas turpinās, e, un arī Un e, jāņem vērā, protams, arī tas, ka šāda situācija var rasties ļoti pēkšņi. ESM likviditātes ietvers savukārt, nu, lūk, es zinu, ka ECB apsver mm, šo jautājumu. Ir bijušas diskusijas, cik tālu man zināms, tad jāsaka, mm, šķiet, ka viņi nav vēl tik tālu pavirzījušas uz priekšu. Oficiālās debatas vēl nav norisinājušās par šo likviditātes ietvaru. Notiek sagatavošanās darbi šobrīd, jā. No mūsu puses ir pilnīgi skaidrs, ka, kad runājam par finansējumu noregulējumam, tad tas pats, nu, ir spēkā, ko teicu pirmīt attiecībā uz atbalsta mehānismu, jeb ja backstop, respektīvi ir jābūt skaidram tam, ka šādu finansēju pieder piedāvā atbilstīgi noregulējumu lēmumam, un tas nu, sadars kopā ar visiem nosacījumiem šai kontekstā jādomā par to, kā pārliecināties, ka, ja tiek pieņems noregulējuma lēmums, tad ir pieejams arī attiecīgs finansējums. Tas tiek piešķirts, nu, teiksim, nedēļas nogals laikā, un es vienmēr tā jokāju, bet, nu, jā, mēs nedrīkstam uh, laiku liek šķērdēt, nedrīkstam vispār šo nedēļas nogalu tad tērēt, ja mēs nezinām, vai pirmdienā būs pieejama līdzekļu noregulējuma. Šobrīd tas tikai iesāks kā debats, bet es domāju, ka tas būs svarīgs debašu temats. Paldies, Mikls Viegas tālāk. Runāšu portugāļu valodā. Trīs jautājumi no manas puses. Pirmām kārtām gribēju atgriezties pie jautājuma pie minimālajām krasībām attiecībā uz MRL. Par šo jautājumu norisinās plašas debatas par MRL kalibrāciju, kategorijām par, nu, attiecīgi lēmuma brīvības, nu, tā teikt, niansēm, pieņa manevrēšanas iespējām. Un tad, protams, arī nepieciešamība uzspēšt, uz, nu, noteikt šos minimālos līmeņus. Tad tā ir ļoti svarīga diskusija. Otrs jautājums par banku koncentrēšanos, par koncentrāciju. Mēs sastopamies ar draudu. Nu, piemēram, grasā šobrīd apvienoties Societe Generāla un uh, Unicredit Itālijā. Uh, Un, e, nu, tas var radīt tādu koncentrāciju šajā sektorā, vai jums ir kādi komentāri par šo ap, banku apvienošanos? Nu, tā viņš šķiet, ka šādā veidā, nu, tiek izmantot šīs nianses, lai radītu tālāku koncentrēšanos, vēlmi radīt tādas bankas, kas ir pārāk liels, lai ļautu tam izgāzties savā darbībā. Tātad, tu big to fail. Otrs jautājums. Nu, mēs vienkārši neizprotam šo sistemātisko uh, uh, četru lielo R izmantošanu. Kāpēc tiek izmantot šo četru lielo e, firmu izmantošanu? Nu, iedzīvotāji to nesaprot. Nu, vajadzētu taču būt kaut kāda veida citu partneru meklēšanai, piemēram, akadēmiskajās aprindās. Nu, vai tad nevajadzētu būt kaut kādiem citiem risinājumiem, kas, pied, nu, kas piedāvātu šādu veidu ziņojumus un informāciju? Paldies! Paldies par šo jautājumu! Par Emerelu! Es īsti nesa, nesadzirdēju jautājumu mums. Mums ir eh, svarīgi, lai būtu šī rīcības brīvība MRL gadījumā, mm, pielāgojot to noregulējumu stratēģijai. Ja noregulējuma stratēģija ir bail-in, tātad ar akcionāru pašu līdzekļiem, tad tādā gadījumā mēs varētu teikt, ka lūk, ir nepieciešams rekapitalizēt banku līdz līmenim, lai varētu atkal piešķirt autorizāciju. Nu, tad pašos pamatos, lūk, tas ir tas iemesls, kāpēc divreiz tiek piemērot šie kapitāla prasības noteikumi, no turienes tas arī nāk, un tas ir saskaņots arī ar citu jurisdikciju mm, pasākumiem. Par citām stratēģijām, jeb tās augtajām transfer stratēģijām, uzņēmumu pārdošanas stratēģiem šajā gadījumā varētu būt nedaudz citādāk apsvērumi, bet nu vēl esam agrīnā šī procesa izstrādes posmā. Uh, par jebkāda veida banku koncentrēšanos sektorā runājam. Ir ļoti, šis jautājums, protams, ir aktuāls, bet jūs nevarat gaidīt no manis atbildi e, par kaut kādām baumām, ko kāds kaut kur ir palaidis. Bet es domāju, ka nedaudz kā tēma e, šī ir, e, nu, aktuāla bankas faktiski samazina savu darbību. Un esam piedzīvojuši to. Notiek Mm, šāda šī pārliecīga banku pakalpojumu piegāde pamazām iziet no modas, tirgu vairs mm, tā samazinās, un varas iestādes varbūt atsevišķos gadījumos veicina koncentrēšanos tirgu, bet tirgi paši mainās, un kamēr vien tas tiešām nav aktuāls fakts, tad par to nav. Nu, nav vērts šīs lietas apspriest, un es tiešām nevēlos apspriest šādas baumas, jo tas, ko jūs minējāt, tās tiešām šobrīd tikai baumu līmenī. Tālāk par šīm četrām eh, revīzijas firmām eh, kas eh, nu, jau 30 gadus ir bijis aktuāls. Nu, jau es strādāju šajā jomā 30 gadus, un skaidrs zinu, ka tas vienmēr ir bijis aktuāls jautājums. Jau toreiz pat tas bija aktuāli, kāpēc šīs četras liel, lielās firmas jau. Nu, vienalga, vai mēs runājam par banko populāru vai mm, kādu cita veida gadījumiem, tajā brīdī, kad ir nepieciešams uh, atbalsts. Jums ir at vajadzīgs atbalsts no daudziem m, mm, profesionāliem cilvēkiem, kas strādā daļai arī dažādās jurisdikcijās, kam ir zināšanas par dažādām jurisdikcijām, par A, B un C valsti. Uh, Un tāpēc tā doma, ka mēs runājam šajā gadījumā nu, ar kādu, kas strādātu akadēmiskās aprindās vai mazākiem uzņēmiem, tas varētu novest mūs pie situācijas, kur mēs realistiski nevaram veikt šāda veida izpēti vai datu ievākšanu. Bet no mūsu paneļa puses raugoties varam jums pateikt, ka mēs neraugāmies tikai uz vienīgu šīm četrām lielajām revīzijas eh, firmām. Mēs pastāv arī daudz un dažādi tīkli, ir neatkarīgas firmas un uzņēmumu atsevišķās dalībvalstīs, ar ko mēs tieši sadarbojamies. Jā, bet tā ir tāda, nu jau diezgan, nu tāds, eh, tāda nospēlēta plata klāt, esam par šo tēmu runājuši daudz un dikti. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Marko Vallai. Paldies, priekšādātāji! Trīs jautājumi no manas puses. Pirmām kārtām mm, šis atbalsta instruments eh, finanšu noregulējumu kontekstā piekrītu, ka 60 miljārdi nebūs pietiekami ja būs jārēģē uz kaut kādu veidu sistēmisku krīzi. Un tāpēc ko darīt, nu, lai atbilstīgi šo fondu izveidotu? Kā paredzēt mehānismu, atbalstu mehānismu, kas būtu uzticams? Paļauties uz nacionālajiem līdzekļiem nebūs pietiekami. Un tātad kā Eiropas līmenī nodrošināt kaut ko, kas spētu uzticam darboties attiecībā uz riska samazināšanu? Šobrīd jau nav, nav nekādu konkrētu plānu attiecībā uz riska samazināšanu otrā, trešā līmenī, jo tieši šajā līmenī jau pārsvarā arī ir tie lielākie draudi attiecībā uz banku darbību Mēs esam saņēmuši arī pētījumu no komisijas, komitejas, tiek komitejas pasūtīt pētījumu, kur tiek runāts par dažādiem finanšu produktiem. Nu, Dragī teica, ka jā, viens otrs no tiem varētu būt toksiska rakstura produkts, nu, bet tad ko darīt? Nu, ja vēlamies veidot šo atbalsta mehānismu, ja backstop, tad vai mēs nesas, nestopamies arī šajā gadījumā ar sistēmiskiem riskiem? Un pēdējais jautājums. Kāds būtu jūsu padoms? kā izstrādāt visas vajadzīgās prasības attiecībā uz bankām, it īpaši ņemot vērā sadarbspēju un saiknes starp šiem dažādajiem biznesa modeļiem, starp bankām un nacionālo sistēmu ietvaros. Virknei banku, nu īpaši vidējām vai mazām bankām, ir ierobežot piekļuve finansējumam, un, un tās pārsvarā tiek gūts ar noguldījumu palīdzību un kredītu palīdzību. Paldies! Paldies par jautājumiem! Par atbalstu mehānismu. Es nevēlētos, ka man šeit pārprastu. Es domāju, ka eh, atbalsta mehānisma līdzekļu apjoms vienalga, vai tie būtu 60, 70 vai jeb cik miljardi, vai, nu, zinu, pat dubultota summa attiecībā no SRF, mm, tātad mūsu fondus tik un tā, tas cerams, manuprāt, būtu tikai loģiski, ja būtu kapitāla uzkrājumi. Paturēsim prātā, ka mēs dzīvojam citā pasaulē nekā tā bija 2008. gadā. Bankām šobrīd ir būtiski palielināts kapitāls. Mums ir MRL, mums ir šie 8% eh, bailīna sistēmā mm, izmantojamā kapitāla vēl papildus. Nu, tad ir kaut kāda veida tāda drošības buferi, vairāk nekā iepriekš, un tāpēc es teiktu, ka par kapitālu uzkrājumiem runājumiem ar to vajadzētu būt pietiekami. Bet tēma šobrīd ir tāda ja nepieciešams šis fonds, un šo fondu, protams, var izmantot arī likviditātei, tad likviditātes uzkrājumiem bankai vai, vai, vai GASIP, pat tādām lielām eh, vienas balsts ba eh, struktūrām, iespējams, vajadzētu pēkšņi būt vairāk, vajadzīgas vairāk līdzekļu, nekā mēs jebkad varētu piedāvāt. Nu, teiksim, likviditātes gadījumā ir jāspēj rast kaut kādu cita veida risinājums. Tas jādara kopā ar, eh, nu, tradicionāli, es teiktu, uh, pēdējās, nu, iespējas aizdevēju tā teikt. Nu, lūk, tā ir tāda neliela atšķirība, bet es šobrīd neesmu tādā situācijā, lai varētu jums nosaukt kādu precīzu skaitli. Otrā tēma. Jūs par to uh, nesen runājāt arī citās sanāksmēs, vai ne tā? Respektīvi skaidrs, ka riska samazināšana vienlaikus jāorientē arī uz nelikvīdiem aktīviem. Un man izpratne ir tāda, un tas ir pārsvarā uzraugu kompetencē, ir tas, ka šīm uzraugu iestādēm ir nu, tā teikt, jāuz, jānodarbojas ar tādiem pasākumiem, pētot ar eh, ECB palīdzību iekšējos modeļus un tā tālāk. Nu, tā tad viņiem ir šajā noregulējuma plānā tas viss jāņem vērā, vai ir kaut kādi šķēršļi aktīvu likvidēšanā, kas notiek ar konkrētu raksturu portfeļiem šai gadījumā, un kā to visu risināt. Bet, nu, katrā ziņā tā ir tēma, kas mums ir aktuāla nu jau krietnu brīdi, un tā būs jārisina. Kā mēs nosakām MRL? Jūs minējāt mazās un, ne, un vidējās bankas. Nu, iesākumā gribētu teikt, ka attiecībā uz vairumu um, šādu banku noregulējums nebūs tas īstākais risinājums bet gan nu, vienkārši parasta nu, nacionāliem eh, tiesību aktiem atbilstoša maksātnespējas procedūra. Tāpēc arī maksātnespējas ietvers un eh, šis eh, ir jāstiprina dalībvalstīs. Un šādu banku gadījumā ne, nebūtu prasības par MRL, jo te būtu iespēja rekapitalizēt banku un tā tālāk rīkoties saskaņā ar maksātnespējas procedūru. Citu banku gadījumā mēs esam iesākumā, nu, tie tā kolektīvā līmenī, esam rīkojušies koncernu līmenī, tā teikt sakot, ka nepieciešams rekapitalizēt to visu, un ja nonāk nu līdz kaut kādai konkrētai summai, tas tad eh, tiek eh, svērtā riska aktīvi, aktīvos ietverts, nu, 25-30%, no 12 līdz 13%, piemēram, kapitāla pietiekamas prasību gadījumā. Bet, nu, protams, ka šobrīd mēs strādājam arī pie, du, pie idejām par to, kā tad īstenot šīs transferstratēģijas. Bet te paturpinot Remosas kunga komentāru, tas vienmēr ir nedaudz riskanti ja noregulējumu stratēģija tiek balstīta uz nu, tādu pieņēmumu, ka tas viss tiks pārdos. Es nozīmē, ka nu, nav jau zināms, vai būs pircējs. Nu, tad atsevišķos gadījumos tādu pieņēmumu var ņemt vērā, bet ir eh, jāuzmanās, jo eh, tās bankas, ko finansē ar noguldījumiem, faktiski sastopas ar cita veida problēmām nekā lielās starptautiskās bankas. Paldies! Barbara Kapela tālāk. Priekšādātāja, paldies, Kānīgs kundze. Jūsu gada pārskats par 2017. gadu ir ļoti labi lasāms. Jūs tiešām esat parādījis paraudu praksi, piemēram, ar Banko Populāru gadījumu. Pavisam pareizi arī teicāt, šis noregulējums tika īstenots tā, ka finanšu stabilitāte tika saglabāta un tas attiecīgi parāda, cik SRB ir darboties spējīgs. MRL tēma, protams, vienmēr ir nu, tāds, bijis tāds aktuāla, aktuāla tēma, un tas tā ir arī šogad. Un attiecīgi No nu, tā izriet arī jautājumi par tālāk ilgspējīgiem embrēlu, kā jau jūs te dzirdējāt, kā uzlabot embrēlu kvalitāti, apmēru un kā arī piemērošanas mehānismu uzlabot. Vairāk kārt tika arī norādīts, ka bankām pašām jārūpējas par to, lai tās būtu spējīgas uz noregulējumu. Un te nonāku pie savu jautājumu, ja pareizi jūs šodien sapratu. Uh, tad jūs um, iziet no tāda pieņemuma, ka tad vajadzētu dubultot SRB un SRF līdzekļus šai noregulējuma fondā. Nu, lūk, bija runa par 60-70 miljārdiem eiro, jūs teicāt, atiet, nu, tā kā tas ir SRF, piemēram, gadījumā. Tātad dubultošana, dubult SRF līdzekļi, no nu, ar kredītlīnijas palīdzību, SM vai kaut kā tam līdzīgi. Un te nu gribu vaicāt, Šis dubult līdzekļu apjoms, vai tas šie 60 vai 70 miljārdi, kādi pamati, kāda aprēķina ir šādas summas noteikšanas pamatā, kāda veida analīze tika veiktas, lai šāda veida summu aprēķinātu? Kādas ir jūsu aplēses šajā gadījumā? Paldies! Paldies! Pirmām kārtām Es atvainojos, sāku jau vācu valodā runāt. Paldies! Nu, esmu gatavs sniegt, jums nodošu arī jūs lepnos vārdus par šo gada pārskatu saviem darbiniekiem, priecājos, ka esat ar to iepazinusies, bet kas attiec uz MRL. Jā, šobrīd strādājam pie subordinācijas, strādājam pie šīs tēmas un. Uh, tā būs tā svarīgākā tēma 2018. gadam, kur mēs centīsimies um, runāt arī par embrālu definīciju atsevišķām, um, atsevišķām struktūrām, uh, banku koncernu ietvaros, un tas tiešām ir tāds ļoti delikāts temats. Tātad mēs izvērtīsim sīkāk šo informāciju attiecībās koncerniem, ko mēs vēl neesam noseguši, un pievērsimies arī konkrētām struktūrām un konkrētām struktūrām piemērojumiem MRL. Tā ir sarežģīta tēma, mm, jo jāsaka, šobrīd par to vēl nav daudz ticis teikts, un tāpat laikā jaunā pakotne jau piedāvā zināmas jomas, kuras nedrīkstam ignorēt Jūs vācājāt par vienoto noregulējumu fondu un par šo dubulto līdzekļu apjomu. Divi argumenti, kas šajā gadījumā jāapsver. Nu, šeit nav neko kādas hiper sarežģītas kalkulācijas tam visam pamatām. Mēs vienkārši lēsām, tu, runājot par to, kas bija nepieciešams iepriekšējās finanšu krīzes ietvaros šīm bankām, šie 8% un tā tālāk, kādas bija visas šīs izmaiņas, vai tas būtu tad palīdzēs un tā tālāk. Bet pastāv arī tāds pragmatisks komentārs, ko es vēlos atsaukties uz eh, savu sākotnējo runu, respektīvi mums šīs summas beigu beigās būs arī jāatmaksā. Nu, tas nozīmē, ka arī mums ir jājūtas nu, tā ērti un normāli, respektīvi, ja mēs aizņemamies no ESM, vai, nu, vienalga no kā arī mēs to nesauktu šo kredītlīnijas devēju, ja mēs šo summu aizņemamies, tad laika gaitā tā būs arī jāatmaksā vidējā termiņā. Nav vēl gan definēts, vai tie ir trīs gadi vai pieci gadi šajā gadījumā, bet katrā ziņā tas nav tā, ka uz bezgalīgiem laikiem nekas nav jādara. Un mums ir jāpārliecinās, ka, mums, ka mēs spējam arī izsverot šo banku nozari respektīvi nodrošina atbilstīgi tai summai, ko mēs varam attiecīgi atmaksāt. Nu, tātad pašos pamatos ir tādi prama, pragmatiski apsvērumi šim uh, atbalsta mehānismam, respektīvi, ja jūs aizņemties naudu, cik lielā mērā un kad jūs spējat to atmaksāt, neiekrītot nekādās tālākās uh, problēmās, radot domino situāciju. Nu, varbūt tas ir vēl viens no tiem apsvērumiem, kāpēc šis atbalsta meksā, meksā, mehānisms nevar būt bezgalīgs. Liels paldies! Nākamais runātājs. Priekšsādātāji, paldies! Saka Sanders Kunze, paldies pirmām kārtām, ka ierodaties regulāri pie mums un apmainaties ar viedokļiem. Vēlos uzdot jums divus jautājumus. Pirmais. Noregulējuma plānu izveida. Jūs pie tā pašai strādājat, lai tie būtu operatīvāki, eh, bankām un tam līdzīgi. Es zinu, ka tas, protams, nav vienkāršs darbs. Tas prasa analīzes stratēģiju, dažādu instrumentu izvēli e, un tā tālāk. Un, protams, nepieciešams arī šos plantus padarīt iekšē darboties spējīgus. Vai jūs varētu vairāk mums pastāstīt par šķēršļiem, ar ko sastopaties šobrīd šādu noregulējumu plānu izstrādē, un kas ir tās grūtības, kas ir aktuālākās šajā gadījumā? Otrs jautājums priekšsādātāji. Sadarbības vienošanās, ko noregulējuma valde ir parakstījusi ar virkni gara, noguldījumu garantijas sistēmām eh, Kanādā, piemēram, un tam līdzīgi gribu jums vaicāt, vai jūs varētu mums pastāstīt ko vairāk par to, kas saturiski ietilpst šais vienošanās Es zinu, ka jūs esat paredzējis arī pie tā tālāk strādāt un vēlaties sadarboties arī ar citām jurisdikcijām. Vai jūs varētu mums pastāstīt, e, vai mums šeit Eiropas līmenī tiešām, šo, ņemot vērā, ka mums nav vēl tāds nogodījumu garantījumu sistēmas, kā, vai tas darbojas kā bremze tālākai sadarbībai ar citām jurisdikcijām? Sākšu ar šķēršļiem noregulējumu procedūrām. Kā jau es sacīju, mēs vairākus no šiem šķēršļiem pārunājām individuālās vēstulēs ar bankām, sākām ar vienkāršām lietām, piemēram, datu pieejamību. Mēs prasām no bankām reizi gadā nodrošināt mums e, pārskatu pār eh, savām uzņemtajām saistībām šiem datiem eh, noregulējuma gadījumā gan jābūt pieejamiem uzreiz. Bankām ir jāstrādā pie datu pieejamības. Un to visas bankas atzīst. Pie tā mums jāstrādā. Finanšu tirgus infrastruktūra. Cik pārliecināti mēs varam būt, ka bankas var tās izvērtēt un ka mums noregulējumā procesā ir pieeja um, tirgus infrastruktūrai. Tā kā tie ir tādi mājas darbi, kas ir jāizdara, un lielākām sarežģītākām bankām papildus vēl ir tas, ka pagātnē bankām bieži vien bija operatīvie modeļi, kas uh, absolūti ignorēja jur, juridiskās struktūras, bet noregulējuma gadījumā tas ir ļoti svarīgi, ir skaidrs, ka jābūt iespējami nodalīt vai arī saglabāt atsevišķas biznesa daļas juridiska, atsevišķā juridiskā struktūrā. Jūs prasījāt arī par sadarbības līgumiem. Mums ir ļoti laba sadarbība ar FTIC, un tāpat arī ar eh, Federālo rezervi banku, tāpat arī Kanādas kolēģiem. Strādājam arī pie citiem eh, saprašanās memorandiem un sadarbības līgumiem. Tie mums ir nepieciešami. Protams, ka tie ir standarta līgumi, nesaistoši Mums tādi ir vajadzīgi, lai varētu apmainīties ar informāciju un sadarboties. Tad, kad jūs runājat par lielākajām bankām, jūs runājat par bankām, kas darbojas vairākās jurisdikcijās un ir jābūt spējai apmainīties ar informāciju. Vienmēr ir paredzēta viena klauzula šajos līgumos, kur rakstīts, ka uh, personas dati netiek izmantoti. Tas parasti nav arī nepieciešams. Un, ja tas ir vajadzīgs, tad mums, protams, spēkā ir Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi. Šeit runa par profesionālo slepenību, standartiem, pie kuriem mums ir jāpieturas un kā mēs vēlamies apmainīties ar datiem. Un šo vienošanos saraksts. Nu, šīs vienošanās gan prasa ilgu laiku, Mēs paplašinām šo sarakstu. Nesen parakstīju vienošanos ar atsevišķām Eiropas valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Vedam pārunas ar dažām Āzijas valstīm. Tas prasīs ilgāku laiku. Mēs esam mazliet citādākā situācijā nekā ECB, kas var pievienoties līgumiem, kas pastāv nacionālajā līmenī, bet noregulējuma iestādēm šādas vienošanās nav. Paldies, Jakobs un Vaidzekers. Paldies, priekšsēdētāji, godātā Kenigs kundze. Prieks jūs redzēt šeit un iepazīties ar jūsu ziņojumu. Man jums ir divi jautājumi. Pirmais ir tāds vispārīgāks par strateģiskiem apsvērumiem, uzsākot noregulējumu plānošanu. Skaidrs, ka tur ir jāatrod līdzsvars no vienas puses, ir nepieciešams izvairīties no neparedzamām problēmām. Bet no otras puses ir nepieciešams arī ļoti aktīvi rīkoties, lai aizsargātu nodokļu maksātājus un finanšu stabilitāti nebaltām dienām, kaut arī šobrīd it kā ir pozitīvs periods. Padomājiet par šo nepieciešamību uh, atrast līdzsvaru un transatlantisko situāciju arī ņemot vērā. Varbūt es kļūdos, bet eh, es tāpēc labprāt uzklausītu jūsu viedokli, ka uzsvars uz aktīvu rīcību jūsu funkcijā ir izteiktāks ASV gadījumā. Un mm, vai, vēlos jums dzirdēt, vai jūs piekrītat šādam novērtējumam un kāpēc jūs šajā sarežģītajā līdzsvaru meklēšanas procedūrā uzsvaru ehm, liekat mazāk uz šo aktīvo dar darbību. Mans un eh, man ir jautājums par NCOO. Runājot par CPP noregulējumu. Mēs cenšamies ņemt vērā sistēmisku uh, ietekmi. Un NCOO piemēro daudz, daudz efektīvāku. Vai jūsuprāt, NCOO N, uh, NCVO tas ir uh, no creditor worse off princips. Jā, nu man kolēģiem Amerikā ir cita sistēma. Viņi pamatā prasa bankām pierādīt, ka viņus ir iespējams noregulēt maksātnespējas procedūras ietvaros. Un viņi neatklāja savus argumentus. Mm. Es to uztveru tā, ka mums vai ir iespējams noregulēt banku maksātnespējas procesa ietvaros. Domāt, ka varētu noregulēt JP Morgan vai kādu citu no lielajām ASV bankām maksātnespējas procesa ietvaros, es nedomāju, ka tas ir iespējams. Nu, tā tāda ideja tikai. Paskatoties uz dažādiem tematiem. Jūs jau noteikti to zinat, ka mēs sadarbojamies ar ASV varas iestādēm, Britiem, Bank of England. Un mēs tieši sadarbojamies šajos jautājumos. Man, man neliekas, ka mēs esam tik atšķirīgi. Jā, mūsu banku tirgus ir daudz dažādāks. Paskaroties uz Anglijas banku, uz uh, arī ASV sistēmu, viņu uztver, uzsvars ir uz banku augstāko līmeni, kas ir homogēns diezgan, jo visu pārējo FDIC, kā noguldījumu garantēju sistēmu, princips, ka neviens kreditors nedrīkst būt sliktākā situācijā, šis no creditor eh, worse off, tas ir svarīgs princips, bet būtu praktiski neiespējami pierādīt, ka to nav iespējams īstenot tieši no creditor worse off principu dēļ, jo bilāns izskatās atšķirīgi eh, parastā situācija un tad, kad ir noregulējums. Mūsu pamatojums MRL prasībām ir vairāk koncentrēts uz to, vai banka ir noregulējama parastos kriterijos ar esošo MRL summu. Lielā mērā tas šobrīd arī ir tā, ka, ja ir dažādas izvēles iespējas, tad drošākais variants ir skatīties, vai bankā ir iespējama rekapitalizācija. Jo pārdošanai vienmēr ir vajadzīgs pircējs, jo savādāk variantu tad nepaliek. Gorīgi sakot, man būtu jāpapēta šis dokuments par CCP atvesļošanu un noregulējumu. Vai tur kaut ko var vēl tālāk debatēt, tā kā trialogs tur vēl notiek, tad es vēlāk jūs informēšu, vai tur kaut kas ir papildināms. Paldies, Otmārs Karas. Paldies, priekšsēdētāji, Kēnigs kundze. Vienmēr ir prieks jūs redzēt šeit, arī nomierinoši jūsos klausīties. Jūs ļoti profesionāli atbildat eh, uz jautājumiem. Man ir vēl par maksātnespēju jautājums un par informācijas apmaiņu. Jūs atzinīgi izteicāties par to, ka būtu nepieciešams harmonizēt šādas tiesības Eiropas Savienībā. Un komisija līdz 2000 ESM eh, regulāri pārstrādāt apņēmās. Uh, Kādas ir jūsu vēlmes, eh, ko jūs vēlatos politiķiem nodot šajā kontekstā? Runājot ne tikai par banku maksāt nespējas eh, procesu harmonizēšanu, bet, bet kopumā. Un otrs jautājums par informācijas apmaiņu. Jūs jau pieminējāt eh, saprašanās memorandus starp SRB un ECB. Mēs to pašu paredzam arī CRD4 un CRR datu apmaiņu eh, ar nacionālajiem iestādēm. Mani interesē saruna progress saistībā ar saprašanās memorandiem šajā jomā un līdz kuram brīdim tie būs noslēgti. Paldies! Atbildēšu angliski. Grūti vienmēr eh, klausīties eh, jautājumu dzimtajā valodā un pēc tam sākt runāt citā. Par maksātnespēju. Esam skaidri izteikušies, ka mums steidzam ir nepieciešama harmonizēšana un arī labākā prakse maksātnespēju procedūrām bankām. Bet es vienmēr esmu arī sacījusi, ka tam nevajadzētu kādām no dalību valstīm traucēt uh, risināt tos jautājumus, kas viņiem ir nepieciešami maksatnespējas uh, eh, tiesību ietvaros vai nacionālās procedūrās. Ja mēs runājam par maksātnespējas režīmiem valstīm, tas ir jautājums, kas man liekas ļoti interesants. Bet es priecātos, ja mēs līdz 2018. gada beigām iegūtu skaidrību par to, kam ir jānotiek finanšu iestāžu maksātnespējā. Es pat neprasu to visām iestādēm. Tur man ir savs viedoklis. Informācija apmaiņas starp PCB un vienoto noreglējumu valdi. Mēs esam publicējuši pārskatīto saprašanās memorandu starp ECB un mūsu iestādi. Pozitīvais ir tas, ka šī sadarbība ir attīstījusies pēdējo tri, trīs gadu laikā, un mēs esam ņēmuši vērā e, to, ka šobrīd e, notiek e, lielā mērā automatizēta informācijas apmaiņa. Mums nav jāpieprasa informācija, viņa uzreiz nonāk pie mums. Uh, Un ir virkne tēmātu, kur mums ir vēl jāsūta pieprasījumi, bet tad mums nav jāsūta garš skaidrojums, bet tikai jāpasaka, mums ir nepieciešams tas un tas. Jā, šī informācija, tur jābūt precīziem. Tā ir informācija, kas eh, ir uzraudzības dati, tātad SSM dati tie ir. Dati, kas ir daļa no ECB datiem bet no monetārās puses. Tur mums ir jāpieprasa šie dati, ja tie ir vajadzīgi. Līdz šim tas ir darbojies pietiekami labi, bet tad katreiz ir vajadzīgs individuāls pieprasījums. Es uh, uzstāšu uz argumentu, ka mēs uh, tiekam uzaicināti regulāri uz SSM sanāksmēm. Mēs esam e, tādi pastāvīgie novērotāji un viņi mūsu sanāksmēs, tas, manuprāt, ir pietiekami labs arguments. Paldies! Frunzulikas kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, prieksēdētājs kundze. Vispirms eh, es vēlējos pateikt, ka eh, komisija piedāvājot šo vienotā noregulējuma uh, Um, mehānismu ņems vērā reālu finanšu situāciju konkrētajā bankā. Un uh, ceru, ka uh, katras valsts finanšu realitāte kļūs par banku savienības ikdienu. Bet um, mums vēl ir tāls ceļš ejams līdz banku savienības pilnīgai pabeigšanai, un pēc iespējas vairāk mums uh, vajadzētu varētu ieviest eh, depozītu garantiju mehānismu. Un es uzskatu, ka šis ir ļoti labs brīdis, eh, lai stiprinātu Banku Savienību Eiropas Savienībā. Bet tagad jautājums jums, eh, Kēnigs kundze. Eiropas um, depozītu uh, garantiju mehānismam ir nepieciešams finansējums. Un Eiropas garantiju eh, sistēma ir nepieciešama, lai nodrošinātu kopīgo eh, rezolūciju, noregulējumu mehānismu. Un es esmu pārliecināts, ka ir nepieciešams rast risinājumu, kādā veidā šo atbalsta mehānismu veidot visai Eiropai kopīgu. Un noslēgumā priekšsēdētājs kundze. Bankas eh, jau ļoti labi zina, kā norit noregulējums, un es ceru, lai tie, kuri ir atbildīgi par šiem noregulējuma mehānismiem, izdarītu savu darbu. Un tomēr, kāda konkrēta ir konkrētā rīcība paredzēta veikta turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu ciešu sadarbību šā jautājuma risināšanā? Please. Okay. Jā, lūdzu. Vārds jums atbildēt. Paldies. Tā tad, jā, nav jau, nav jau tā, ka mēs. Uh, nebūtu vienisprātis, ka trešais pilārs Banku Savienībā šobrīd iztrūkst, un, kā jau es teicu savos iedvedvārdos, 17. un 18. gadā diezko daudz nav izdarīt šā pilāra iedibināšanā. Cerēsim, ka tas, tas notiks, nu vai vismaz ideja saglabāsies. Par šiem atbalsta mehānismiem, protams, mēs vienmēr esam iestājušies par diskusijām un šobrīd diskusijas ir savā noslēguma etapā. Tātad eh, mēs runājam par atbalstu mehānismu kopīgajam noregulējumu fondam. Mēs nerunājam par atbalstu mehānismu šobrīd, mēs runājam par etapa noslēguma atbalsta mehānismu sistēmu. Ceram, ka tas notiks drīz. Jā, jūs jau pareizi teicāt, ka banks ļoti labi apzinās. Un arī mēs eh, bankām vienmēr uzsveram to, kas tad ir jādara, un, protams, ka jebkuras labas bankas vadības zina, kas ir jādara. Mēs eh, sadarbībā ar dalību valstu iestādēm runājam par eh, konkrētiem jautājumiem dažādos semināros, mēs mēģinam vienoties par laika grafiku un um, esmu pārliecināta, ka tas ir vienīgais veids, kā darboties. Nevar jau, protams, vienkārši bankai pateikt, mēs zinām, kas ir jādara, un jums ir jādara tas un tas un sekojošais. Tikai dialogā un panāktā izvērtējumā ir spēks. Priekšsēdētājs, jā. Es redzu mūsu Tā tad jā, es redzu, ka Horvātiem jau ir attiecīgais krekliņš, un diez vai tas patīk mūsu britu kolēģiem, bet eh, Heiskungs nākamais lūdzu. Prieksēdētājs kundze, jā. Sveicināt mūsu ekonu komitejā, ļoti patīkam jūs šeit redzēt. Jautājums par MRL un saistīts ar Brexit. Es zinu, ka jūs nevarat tā izteikties par Brexitu, bet šobrīd nav skaidrības, kā tas notiks. Kā jūs ziniet, apvienotās karalis likumdošanā ir paredzēta atbildība, bet iespējams, ka tas neatieksies uz MREL. Tas nozīmē, ka visas eh, Eiropas Savienības bankas pēc Brexit iestāšanās pārkāpt MREL noteikumus. Ir ļoti daudz eh, tirgus dalībnieki arī manā valstī, īrijā, bet arī citās dalību valstīs, kuriem ir ļoti būtiski aktīvi, uz kuriem attiec apvienotās karalis likumi. Un ļoti daudz vēlētos dzirdēt No VNV viedokļa vai jūs apsverat šā jautājuma sīkāku iztirzāšanu un vai drīzumā jūs nākt klajā ar publiskot informāciju, kā notiks pēc Brexit situācija. Vislabākais jau būtu pieņemt likumu, kas apstiprinātu, kā notiks noregulējums starp apvienoto karalisti un Eiropas Savienību, un ja atbildi, ja um, jurisdikcija būs apvienotās karalistas eh, lauciņā, tad to būtu labi zināt, jo šis jautājums ir ļoti sasāpējies, jo bankām ir jābūt skaidrībai, kas būs ar viņu aktīviem. Prieksēdētā, priek, tātad Kenigs kundze, ļoti labs jautājums un vienotā noregulējuma valde ko mēs vēlamies darīt. Mēs esam uzsākuši dialogu ar bankām un, protams, mēs vēlamies eh, noskaidrot, eh, uz kādiem aktīviem attiecas apvienotās karalistas noteikumi. <clears throat> Man liekas, tie ir, tie ir Anglijas likumi. Un vislabākais risinājums, eh, to jau es pieminēju, būtu juridiski, juridiski atrunāti nosacījumi, kas noregulējuma lēmums ņemt vēlā, vērā, ja tas neiestāsies. Tad jā, iedomāsimies uz brīdi, ka būs tā saucamais smagais Brexits, un tad brīdī, kad tas iestāsies, šie jautājumi vairs eh, neatieksies uz MRL, bet eh, šobrīd eh, jaunajiem, jauniem gadījumiem. Ja nebūs juridiskās drošības, tad var paredzēt tā saucamo līguma klauzulu. Bet grūtības radīsies tā tad pielikt klāt jaunu noteikumu jau spēkā esošam līgumam nav nemaz tik viegli. Tāpēc mūsu patreizējā nostāja ir, mēs raugamies, kas notiek, mēs um, mudinām bankas rūpīgi sekot līdz tam, kas notiek. Iespējams, ka nelielām bankām nav īsti skaidrības, kas tad notiek un redzēsim, cik svarīgi būs šie konkrētie aktīvi, bet eh, šobrīd, jā, mēs eh, sekojam līdz tirgus situācijai un no tiesas ceram, ka šis eh, pārējais periods mums sniegs juridiskus risinājumus. Un ceru, ka jūs parlamentārieši arī dosiet savu artavu šajā darbā. Prieksēdētājs. Pēdējais jautājums, patiesībā komentārs. Jo ļoti delikāts ir jautājums par šo nosacītību noregulējumā, kurš ir savādāks nekā rekapitalizācijas nosacījuma kondicionalitāte. Tātad 8% plus jūsu noregulējuma takse un e, tas nozīmē, ka šis atbalsta mehānisma ticamība paredz eksante kondicionalitāti. Tātad te būtu jābūt jūsu valdei, kas e, to izvērtē, un nevis kādam citam iedibinājumam. Tikai tā mēs šo rīku varam novērtēt kā efektīvu vai savukārt nē. Jūs uh, veicāt interesantu atsaucu uz to, ka, ka mums ir jāatminās šī eh, noregulējuma finansējums, vai jūs varētu nedaudz sīkāk pakavēties pie tā. Bet varbūt citā rakursā tā tad finansējums, kas ļaut izvairīties no noregulējuma. Bieži vien mēs par to aizmirstam, jo tas ir, manuprāt, ļoti svarīgi. Tā tad mums ir arī 32. Eh, pants par finansējumu un noregulējumu, iz, iz, izvairīšanos no noregulējuma. Un es uzskatu, ka vajadzētu tā tad eh, iedibināt rīku, un tāds jau arī ir, lai izvairītos no lielākām finansiālām grūtībām. Thank you first. Paldies! Paldies eh, par jūsu Um, pamudinājumu runāt par atbalsta mehānismu, uzticēšanos atbalsta mehānismam. Tātad finansējums noregulējumā. Tas ir karsts kartupels, un, kā jau teicu, diskusijas ir tikko sākušās. Es uh, ar um, pozitīvu skatu raugos, uh, jo mēs esam sākuši runāt par noregulējumu finansējumu, un tomēr piekrīt jūs teiktajam, ka ka uh, ir tā tad noregulējuma pirms etapi un pēc tam noregulējuma paša norise. Tā tad eh, finansēt pirms noregulējuma, ja šis finansējums būs pietiekams, tad eh, jā, var izrādīties, ka noregulējums tad vēlāk izrādīsies vēl sāpīgāks un dārgāks. Un e, tad, e, tā tad pienāks brīdis, kad būs jāpalaiž noregulējums, un šo brīdi nolemt ir pietiekami grūti. Tā tad, e, kurā brīdī ļaut palaist noregulējumu mehānismu, kurā brīdī vēl banka ir dzīvot spējīga. Tā tad es nezinu, vai šis pirms noregulējuma finansējums būs kā panacēja. Es tiešām nezinu, vai tas tā ir. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Jā, protams, jo ja jau finansējumu trūks tikai uz kādu brīdi, vai tā jau ir bankas maksātnespējas problēma, kas ir samilzusi ilgāku laiku. Bet eh, es novērtēju to, ka jūs eh, pieminējāt šo pirms noregulējumu finansējumu, kas eh, pats jau pēc savas būtības ir pietiekami sarežģīts. Tātad jā, problēma eksistē un esmu priecīgs, ka esam spējīgi par to runāt. Paldies! Paldies Elkas Kēnigas kundzei! Ļoti interesanta uzklausīšana. Ar to esam arī pabeiguši diskusijas ar jums, lai jums jauka vasara, patīkam atvaļinājumu un divas minūtes pēc tam sāksim balsot, godētie kolēģi.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 kolēģi! So, dear colleagues, um, we can. Gudatie kolēģi, pārējiem pie balsošanas. Vispirms pārbaudīsim mašīnu darbību. Sākam balsot. Still some colleagues to vote. Can everybody vote? Visi nobalsojuši pārbaudas balsojumu, tad beidzam. Vai visi nobalsojuši? Vēl ir divi kolēģi, kuri ir ielikuši savus balsošanas kartītes, bet nav nospieduši nevienu balsošanas pogu. Lūdzu, kolēģi. Mums ir jāredz, jā, es saprotu, ka tas varbūt nesaka, tas varbūt pasaka, ka mašīna darbojās, bet man ir jāzina, vai tiešām viss pogas darbojas. Lūdzu, nospiediet kaut ko, visi, lūdzu. Paldies! Tad beidzām pārbaudas balsojumu. Pirmais eh, balsojums ir eh, priekšlikums Eiropas parlamenta padomas direktīvai par apstākļu nodrošināšanu nolūkā dot dalību valstu iespējām efektīvāk izpildīt konkurences notiekums. Andrēs Švāba ziņojums Jūs vēlētos izteikties, Švāba kungs? Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties kā jums, tā arī pārējiem kolēģiem, kuri ir piedalījušies ļoti konstruktīvajā trialogā. Mēs esam panākuši pietiekam akceptējamu kompromisu Mēs esam panākuši um, lielāku neatkarību konkurences uzraugošajām iestādēm, kas īsteno Eiropas konkurences politiku. Vēlētos vērst jūs uzmanību uz vienu aspektu, un tie ir pagaidu pasākumi. Šobrīd notiek karstas diskusijas par to, kā digitālajā ekonomikā šie pārējais noteikumi varētu ļaut ekonomikai tātad ekonomikai darboties arī digitālā vidē, un mēs varam būt apmierināti ar mūsu panākto, panākto kompromisu, un tas bija trialogs, mēs varam balsot pār. Paldies referentam, un apsveicu jūs, saka prieksēdētājs, jā tiešām ļoti pozitīvi vērtējams trialogu rezultāts. Jums ir komisijas teksts Līdz ar to tas tā kā arī es nenolasīšu šo tekstu. Bet, eh, kā jūs teicāt, eh, rezultāts ir vērtējams ļoti pozitīvi, un tagad balsojam par tekstu. Personālais balsojums sākam balsot. The vote is closed. 40. Paldies! 44 pār, 4 pret. Neredzu, kā esat nobalsojuši. Es vēlētos redzēt šeit. Mhm. Mm Tā tad, jā. 44 par 4 pret un neatceros, ak jā, laikam 4, kuri atturējās balsojumā. Sveicam referentu. Tagad eh, pārējām pie Vandena Kandelāras eh, ziņojuma balsojuma, kas ir um, kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma attiecībā uz īpašo režīmu mažajiem, mazajiem uzņēmumiem. Uh, ceturtais grozījums pār pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim ceturto. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. par pret atturs noraidīts. 5. grozējums par pret atturs noraidīts. 35. grozējums par pret atturs noraidīts Neredz, kā balso EPP. Labi, pārbaudīsim. 35. grozījums. Sākam balsot. Šķita, ka ir pieņemts, bet eh, nekad jau tā droši nevar zināt. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. par pret atturas. Noraidīts. 36. par pret atturas. Noraidīts. 37. par pret pret attur noraidīts. Sestais. Ak, labi, pārbaudīsim. 37. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums par, par pretaturs pieņemts. 38. 39. par pretaturs pieņemts. 40. par pretaturs pieņemts pret atturas noraidīts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. par pret at, pārbaudīsim. 42. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. par pret Pārbaudīsim 44. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 46. par pret atturs noraidīts, 47. par pret. Pārbaudīsim, 47. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt 48. par pret atturas noraidīts. Kompromiss A par pret. Kompromisā man ir pievilkts mīnus. Tā tad tikai divas grupas to atbalsta. Kompromiss A pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piestu pirmais un astotais grozējumi par nē. Sevi labo priekšsādātājs. Piedošana, saka priekšsādātājs. Tātad, piest otrais par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot par 52. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. 10. par pret atturs pieņemts. 55. par pret. Pārbaudīsim 55. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums par pretatturas pieņemts. 58, 59, 13 pār pretaturs pieņemts, 60 un 14 pār pretaturs pieņemts, 50 pār pretaturs pieņemts, 16 pār pretaturs pieņemts, 17 pār pretaturs pieņemts, 18 pār pretaturs pieņemts, 19 pār pretaturs pieņemts pret atturs norēdīts, 20. pār pret pārbaudam 20. sākam balsot. Beidzam balsot. 20. pieņemts. 21. par pret atturs norēdīts, 22. par pret atturs pieņemts, 23. par pret atturs atturas noraidīts, 24. par pret. Zaļie pret ir. Labi, pārbaudām, sākam balsot 24. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. par pret atturs pieņemts, 26. par pret atturs pieņemts, 3. par pret atturs pieņemts. Tā tad 20, 20 ne, 30 salabo priekšsēdētājs pār, pret, atturas. Pārbaudām. 30. Sākam lūdzu balsot. Beidzam balsot. Noraidīts vienāds balsojums. 31. par pret atturs pieņemts. Un tagad balsojam par eh, komisijas priekšlikumu personālais balsojums. Balsojums sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. 44 pār, 4 pret, 4 atturās, apsveicam referentu. Teksts ir pieņemts. Tagad eh, pārējām pie Heija kunga ziņojuma es un trešo valstu attiecības finanšu pakalpojumu reglamentēšanas un uzraudzības jomā. Kompromiss A par pret atturas pieņemts, kompromiss B par pret atturas pieņemts, kompromiss C par pret atturas pieņemts, 60. par pret atturas noraidītsies, pirmais par pret atturas noraidītsies, otrais par pret atturas noraidīts, 63. par pret atturas noraidīts.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 Pārbaudām, 102. sākam balsot. Šķita, ka ir norādīts, bet lai būtu droši, beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss R par pret atturas. Pieņemts. 172. par pret atturas. Noraidīts. Kompromiss S par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss T par pret atturas. Pieņemts. Kompromiss U par pret atturas pieņemts. 194. par pret pārbaudām. 194. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 100 kompromisa V par pret atturas pieņēmts. Divsimts. 200. grozējums. Tas ir mutisks grozējums. Nē. Sevi labo priekšsādātājs. 200. pārpret atturs. Norēdies 206. pārpret atturs. Norēdies 207. pārpret atturs. Pārbaudām 207. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ar vienas balss pārsvaru 28. pār pret. EPP neredz, kā jūs balsojat pieņemts. Kompromiss dubult vai par pret atturs pieņemts. 212 par 212 par pret atturs norēdīts. Pārbaudam. 212. sākam balsot. Jā, labi. Mhm. Mm tad jūs balsojat par. Beidzam balsot, un Fokskunga grozījums ir noraidīts. Kompromiss X par pret atturs pieņemts, 220. par pret atturs noraidīts, kompromiss Y par pret atturs pieņemts, 230. par pret atturs pieņemts, 231. par pret. Pārbaudīsim. 231. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nu, Sākotnējais teksts par pret. Atturs pieņemts apsvērumu no 1 līdz 8 pār pret. Pārbaudīsim. Apsvērumu. Tā tad. Beidzam balsot. Protams, pieņemti. Jā. Pretrunīgi jau šie apsvērumi nav. Pirmais grozējums par pret atturs norādīts, otrais par pret atturs pieņems, trešais par pret pārbaudam trešo, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss Z par pret atturas pieņemts. Kompromiss AB des, desmitais grozījums par pretapturs pieņemts, kompromisa AB par pretapturs pieņemts, kompromisa AC par pretapturs pieņemts, 16. par pretapturs noraidīts, 18. par pretapturs noraidīts, kompromisa AD par pretapturs pieņemts, 23. par pret pārbaudām. Sākam balsot par 23.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 Pārbaudām. 28. sākam balsot. Vote is closed. 20. Tā tad noraidīts kompromisā AE par pret atturs pieņemts. 33. par pret atturs noraidīts. 34. par pret atturs pieņemts Pārbaudām. 34. sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts mm, par pret atturs pieņemts, 38. par pret atturs pieņemts. Un tagad par tekstu ar grozījumiem personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Četrdesmit seši par četri pret divi atturējušies. Apsveicam referentu. Tātad. Yeah. Nu, balsošana beigusies. Tālāk neliels pārtraukums. Līdz 5.15. Eh, kad mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar vicekancleru un nu, fin finanšu ministru. Lūk, 35 minūšu pauze. kuru da var.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

Dear colleagues, godātie kolēģi, vēlos pie mums sveikt Austrijas finanšu ministru Hartvilu, Hartvigu Logeru. Kā jūs zinat, viņš ir arī Ekofina priekšsēdētājs šajā pusgadā. Paldies, ka esat pieņēmis mūsu uzaicinājumu un ieradies pie mums, lai prezentētu Austrijas prezidentūras prioritātes ekon atbildības jomā kā mēs zinām, tad tā ir ļoti praša, plaša joma. Tā ietver arī virkni svarīgāko elementu, kas eh, nu, ir bijuši diskusiju degpunktā arī iepriekšējā Eiropadomē, Eirozonas uh, tikšanās reizēs, ekofin un tā tālāk. Tāpēc lieliski, ka mums ir ies, šī iespēja apmainīties ar viedokļiem ar jums un tā tā tad aptvers visas tās prioritātes, kas ir jūsu kompetencē. Un, nu, te jāatceras arī par jautājumiem, kur uzsākušam koplēmumu procedūras ietvaros trialogus, banku pakotne un tā tālāk. Nu, lūk, jūsu priekšā tāds diezgan plašs izaicinājums kā prezidentūrai. Nereti tā ir sasaukuma beigās ir uzkrājušies virkni dažādu failu, likumdošanas darba. Šajā, šajā gadījumā te nerunājam tik daudz, protams, par kvantitāti kā par kvalitāti. Un tāpēc, lūk, augstu vērtējam to, ka jūs tik atvērti un pozitīvi, kā prezidentūra esat šo darbu uzsākusi dialogā ar parlamentu. Augstu to vērtēja arī tāpēc, ka, nu, jāsaka, uh, Mums eh, neīpaši patika lasīt padom, Eiropadomas secinājumos atsaucas uz vispārējo pieeju, kas tad esot svarīgāka nekā parlamenta pieeja. Vai tā būtu tā, kam būtu jāsako? Kā es teicu, sākot trilogu, ir divi līdzlēmēji, viena pārstāja. Viena tiešā veidā pārstāja pilsoņus, otra pārstāja dalību valstis. Un, nu, jāsaka, viņi ir ar vienādām spēku samērā. Uh, Tāpēc augstu vērtē, ka jūsu prezidentūra uzsāk šīs ļoti svarīgās un sarežģītās sarunas tādā atklātā, konstruktīvā veidā. Nu, par saturisko vēl nemaz varam nerunāt, jo tās tikko sarunas tikko sākušas, bet, nu, jā, šo pozitīvo attieksmi mēs novērtējam. Banku pakotne būs apspriežama, kapitāla tirgus savienība, Invest EU daudz citi svarīgi tiesību akti. Nu, no sirds vēlu jums veiksmes šai nevisai vieglajā uzdevumā. Jums būs jāvada padomas nostājas šais jautājumā, un arī no parlamenta puses mēs darīsim visu iespējamo, lai sadarbība būtu konstruktīva, pragmatiska. Mēs esam atvērti pozitīvu raksturu kompromisiem. Eiropai vajadzīgi lēmumi, un ir nepieciešams pabeigt darbu pie virkni dokumentu. Piemēram, ietvers Banku Savienībai, vienotā rokas grāmata kap kapitāla tirgus savienībai, investīciju vēršana uz izaugsmu, jā, ambiciozu uzdevumu, jā. Bet esmu optimisma pilns par to, ka sadarbība izdosies un veiksmīgi. Tātad paldies un lūdzu jums vārds. Jā, siekiet, uh, eh, fosīts. Godātie priekšādātāji godātie Eiropas parlamenta deputāti. Ārkārtīgi priecājos, ka var būt šeit, tas man ir gods, ka var izteikties jūsu komitejas priekšā. Tā ir pirmā reize, kad to daru. Un esmu arī prezidentūras pirmais ministrs, kas var tagad lūk šādi jums izklāstīt informāciju par prezidentūras prioritātēm un iesākt diskusijas Atbildot uz jūsu jautājumiem, tā ir jau trešā reize, kad Austrijai ir iespēja eh, vadīt Eiropa padomi. Tātad rīkoties Eiropas mērogā, mēs esam pārliecināti, ka arī šoreiz, cerams, mums izdosies šis darbs veiksmīgi un varēsim kopīgiem spēkiem arī ar jums noslēgt darbu pie virknes likumdošanas iniciatīvu šajos sešos mēnešos un darbu pabeigt. Sākotnēji gribu teikt arī lielu paldies Bulgārijas prezidentūrai, kas arī pirmajā pusgadā, tātad šī gada pirmajā pusgadā, um, strādāja pie daudzām tēmām un tiesību aktiem. Un um, līdz ar to šī attīstība ir pozitīva, viens otrs uh, Um, tiesība akts uh, nu, tika arī finalizēts. Turpmākajos sešos mēnešos esam likuši četrus tādus būtiskus uzsvars, ja runājam par ekonomiku un finansēm. Pirmām kārtām, to jau teica arī priekšsādātājs, vēlamies strādāt um, nu, vis, visiem spēkiem pie Banku Savienības jautājumiem. Pie šīs pakotnes vēlamies šeit būtiskus soļus uz priekšu. Šai kontekstā Strādāsim arī pie kapitāla tirgus savienības, pie kapitāla savienības, tātad cenšoties virzīt uz priekšu procesu. Un otra svarīgākā lieta tad ir tālāka padziļināšana attiecībā uz um, monetāro savienību, um, atbilstīgi komisijas priekšlikumiem. Trešā joma ir efektīvāka un taisnīgāka nodokļu sistēma, uh, Eh, tik daudz, cik tas attiec uz ES darbības līmeni. Un ceturtais, arī šajā pašā kontekstā mm, svarīgs aspekts ir budžets. Budžets nākamajam gažam, gadam Eiropas Savienībai. Un arī pie tā darba šajā pusgadā būtu veiksmīgi jāpabeidz. Pirms pievēršos tālāk šīm atsevišķām, katrai atsevišķai no šīm četrām prioritātēm, vēlos iesākumā sniegt arī nelielu pārskatu par to, kas mūsuprāt šobrīd ir aktuālākais ekonomikā Eiropā, kā Austrija. Šīs eh, Eiropadomas vadībā esam, eh, no, varam konstatēt tādu pozitīvu situāciju. Tas mūs priecē, jāsaka, visā kopējā Eiropas līmenī. To ir piedzīvota diezgan pamatīga izaugsme, ekonomikas attīstība un 2017. gadā tiešām tika identificēta tāda vēsturiski skaļa eh, augsti rādītāji izaugsmē gan atsevišķām dalībvalstīm, gan eirozonai, piemēram, kopumā, un darīsim visu, lai šāda veida pozitīva attīstība turpinātos arī ar mūsu īstenotiem pasākumiem Eiropas mērogā tālāk, lai norisinātos stabilizēt stabilizēšanos un šī attīstība būtu ilgtspējīga. Kopīgiem spēkiem pēdējos gados mums ir izdevies panākt to, ka šie grūtie gadi, finanšu krīzes gadi un ekonomikas krīzes gadi ir palikuši aiz muguras, esam tos pārvarējuši. Un līdz ar to esam uzsākuši tālāku pozitīvu attīstību eh, arī darba tirgu un e, valstu deficīti un valstu parādi arī ir problēma, kas e, ir tikusi atrisināt, situācija ir krietni labāka, un no šī skatu punkta raugoties arī šeit esam identificējuši tādas pozitīvas tendences visās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. To ir panākušas skaidras reformas ceļā uz stabilizāciju un attīstības ilgspējības nodrošināšanu. Reformas Šajā kontekstā gribu uzstāt uz to, ka ļoti labi saprotam, ka joprojām daļa no izaicinājumiem ir vēl mums priekšā. Situācija it īpaši valstu un privātajā parādu, privāto parādu jomās ir tāda, ka tur joprojām nepieciešama virkni pasākumu un mēru, kas ļautu šo jau iepriekš identificēto pozitīvo tendenci uzturēt. Uh, jo atsevišķās valstīs tomēr vēl pastāv diezgan plašs risks, it īpaši, piemēram, ja runājam par jauniešu bezdarbu. Mūsuprāt, šīs jauniešu bezdarbs ir vēl pārāk augstā līmenī. Tas attiecas arī uz bankām un kredītiestādēm, tātad jāļauj arī šajā gadījumā, šajā regulējumā panākt uzlabojumi vienlaikus. Apzināmies, ka izaugsme, par ko nu pat jau runāju, nav, protams, neierobežota. Un tā mm, Ši, un to var izmantot kā pamatu tālākai attīstībai, un tāpēc mums nepieciešams tālāk domāt par mm, tālākiem politiskiem impulsiem un niansēm, kas, un mēriem un pasākumiem, kas ļautu uh, novest pie tālākas ilgtspējīgas attīstības šeit Eiropas Savienībā. Zinām, ka vienlaikus starptautiskā jomā pastāv diezgan plaša spriedze, tā ir akumulējusies, apzināmies, ka pastāv virkne dažādu problēmu. Un, nu, kad, piemēram, runājam par šiem tirzniecības kāru gandrīz, kas varētu arī samilst, kā tāds ar vien pieaug protekcionisms globālā mērogā, to labi saprotam. Un vienlaikus tas piedāvā mums gan iespējas, gan tālāku attīstības iespēju rīkoties, spērt uz priekšu būtiskus attīstības soļus tehnoloģiju jomā. Eiropas mērogā un vienlaikus rūpēties par demogrāfisko attīstību. Tas ir ļoti svarīgs solis, jo, un to varam panākt tikai kopā. Tieši šobrīd mums jānodrošina tāds ietvers, tāda atbilstīga konjunktūra un infrastruktūra, kas ļautu šos jautājumus risināt, kas eh, piedāvātu tālākas reformas, un te nu ļaujiet man atsaukties arī uz Startautiskā valodas fonda tikšanās eh, teikto formu, pausto formulējumu, ka tai brīdī, kad spīd saule, tieši tais labajās dienās nepieciešams labot jumtus. Uh, un tas, protams, attiecas arī uz Eiropu. Saturiski iedziļinātos minētajās tēmās, pirmām kārtām Banku Savienība. Tā ir ļoti prioritāra un svarīga joma. Arī šai jomā īstenosim virkni dažādus pasākumus un mērus. Darīsim visu iespējamo, lai strādātu pie risku samazināšanas Vēlamies savukārt šo jomu tālāk vēl papildināt ar kopēju risku uzņemšanos, tātad riska sadali, jāspēr svarīgākie soļi uz priekšu, lai 2016. gadā pieņemtie, um, pieņemtās stratēģijas un pasākumi varētu tikt tālāk definēti, īstenoti. Un šeit darbosimies um, uz pieņēmumu, ka no vienas puses Mēs, protams, īstenojam dažādas politiskas sarunas virzībā uz uh, drošākas sistēmas veidošanu Eiropā, par to esam runājuši padomē. Tāpat laikā svarīgākais punkts ir domāt arī par tālākiem riska samazināšanas pasākumiem. Te atzinīgi vērtēju faktu, ka jau uzsākušies trialogi ar Eiropas parlamentu par tā saukto banku pakotni – un tur tiks runāts arī par riska samazināšanas pasākumiem. Tātad diskusijas jau norisinās. Mhm. Un es ceru, ka mums izdosies eh, šai jomā nonākt pie kopīgiem konstruktīviem priekšlikumiem un vienošanās vēl līdz šī gada beigām. Vēl viena lieta šai kontekstā nenoliedzami ir pamats attiecībā uz uz sliktajiem uh, parādiem, jeb aizdevumiem. Te ir jāizvairās no tā, ka šāda veida um, kredīti uzkrājas, tātad šie NPL, un uh, jāspēj strādāt pie to samazināšanas uh, visā šai laika posmā. Darīsim visu iespējamo, lai mēs tālāk strādātu arī pie kopējas atbalsta, kopēja atbalsta mehānismu, ja backstop ieviešanas vienotā noregulējuma fonda kontekstā. Te vajadzētu panākt vienošanos kopīgiem spēkiem. Jūnijā Eiropadomē tika mm, kon, panākta vienošanās, ka šāda veida atbalsta mehānisms ir svarīgs un tā vajadzībām var izmantot arī Eiropas stabilitātes mehānismu. Uh, Mm, tā kā to piedāvā šī mehānisma mm, nosakošās tiesību normas. Eirogrupas eh, sanāksmē arī par to eh, būs balsošana, un cerēsim, ka mums izdosies prezidentūras laikā ar šo visu virzīties uz priekšu, arī sarunas īstenojot ar parlamentu. Banku savienības tēmas kontekstā vēl, protams, nozīmīgi ir nu, arī jauna, ir eh, ir um, transakciju um, apjomi Eiropas Savienībā. Šai kontekstā arī vēl vajadzīga vienošanās ar parlamentu. Un darbs, cerams, noslēgsies vēl šīs prezidentūras laikā. Kapitāla tirgus savienība ir viens no svarīgākajiem aspektiem šai kopējā darbā. Mēlamies padzini, padziļināt Eiropas uh, kopdarbu arī kapitāla tirgus kontekstā. Uh, izveidojot tādus instrumentus, kas eh, piedāvātu dažādu daudzveidīgu finansējumu, iespējamību, vienlaikus uzlabojot piekļuvi finansējumam maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs turklāt eh, ceram, ka būs iespējams pabeigt darbu arī pie direktūras par tirgus infrastruktūru emir pārskatīšanas uh, kontekstā. Domājam, ka tas ir īpaši svarīgs tiesība akts tieši mazākiem tirgus dalībniekiem, ja runājam par atrisinātiem instrumentiem, tīrvērtas uzņēmumiem un tā tālāk. Tie ir vajadzīgi tālāk uzlabojumi, cerams, panāksim vienošanos un arī konkrēti runājot par eh, nodrošinājumu pensijas vecumu. Arī šeit runāsim par attiecīgiem produktiem, finansējumu produktiem, PEP šai gadījumā, eh, kas ļautu pārliecināties, ka nodrošinājums vecumdienām notrisinās atbilstīgi, tādā atbilstīgā veidā. Un lai tas tad nodrošinātu zināmas garantijas visā Eiropas Savienībā ilgter, nodrošinot ilgtermiņa investīcijas, sasaitas ar šo Eh, programmu, tātad rūpēsimies par to, lai diskusijas ar jums kopā virzinā, virzās uz priekšu un varam kvalitatīvi darbu pie šiem mēriem pabeigt. Tikpat svarīgi. Ir strādāt arī ar pārobežu mhm. investīciju fondiem, kas arī šai gadījumā eh, ir eh, nu, jāizskata kā regulējumi. Politiskā koordinācija un ekonomikas pārvaldība kopumā mm, labi atspoguļojas priekšlikumos, par ko norisinās diskusijas. Tur minēti visi ar minētajām tēmām saistītie pasākumi, Un visā šai kontekstā mums jādomā par stabilitāti un konverģenci. Jāpatur mm, prātā arī, jā, jāpatur acīs arī um, dalībvalstis, kur situācija nav tik atbilstīga. Nepieciešams pārliecināties, ka izaugsme un stabilizēšanās ir nodrošināta visur, un tas, protams, sasaistāms ar Eiropas pusgada procedūru, vienlaikus īstenojot valstīm specifiskās rekomendācijas prezidentūras laikā. Sāksim strādāt, uzsāksim arī 2019. gada pirmā semestrī pusgada procedūru, atkal runājot par tālākiem mehānismiem un e, ieteikumiem Eirozonas valstīm. Tāpat e, atbalstīsim visāda veida atbal, at, dal, visādi veidi pasākums dalību valstīs, kas saistīti ar šo rekomendāciju īstenošanu. Un jau šobrīd trilogā ir izskanē, izskanējuši priekšlikumi un bijušas diskusijas par to, ka varētu palielināt budžetu tehniskā, tehniskajām programmām dažāda veida pasākumu īstenošanai. Te ir tāda provizoriska vienošanās panākta, kā es nu pat uzzināju šodien trilogu diskusijās. Un arī šajā gadījumā darīsim visu, ko spēsim, lai viss darbs risinātos uz priekšu atbilstīgajos termiņos un sarunas varētu noslēgtie, noslēgties. Tāpat arī komisijas priekšlikums par struktūra reformu atbalstu eh, būs jāapspriež un institucionāls administratīvās un struktūra reformas eh, prasa atbalstu un cerams, ka darbs šeit virzīsies uz priekšu. Nodokļu joma. Vēlamies, lai nodokļu joma būtu efektīvāka, taisnīgāka, e, cik tā tas attiec uz Eiropas līmeni, centīsimies strādāt pie tā, lai šai jomā tik nodrošināt, piemēram, arī nodokļu sistēmas pārskatāmība. Uh, Nu, tādējādi nodrošināsim, nu, panāku to, ka, lūk, valstu budžetu bāze tiek atbilstīgi nodrošināta ar, ar pārskatāmības pasākumiem un nenotiktu tāpat laikā arī neatbilstīga nodokļu konkurence starp dalību valstīm. Tāpat arī vērsīsimies pret eh, krāpšanos nodokļu jomā un nodokļu nemaksāšanu. Šai kontekstā, eh, protams, jāatceras par globalizāciju un attīstot, jā, attīstoties jaunām tehnoloģijām, eh, arī parādās šai kontekstā jaunas nianses, modernizēšana iespējama, piemēram, nodokļu atskaitēs un tam līdzīgi. Viena no būtiskajām prioritātēm šajā kontekstā eh, mūsu prezidentūras laikā nodokļu jomā būs digitālā ekonomika. Šai kontekstā esam saņēmuši komisijas priekšlikumu, tas jau tika publiskots martā, kur tiek runāts par eh, digitāliem uzņēmumiem un eh, arī globāliem aspektiem šai, saistī, šai saistībā. Priekšlikumi šeit būs jātīsta tālāk. Tāpat arī ir saņemti priekšlikumi par nodokļiem eh, un pa, starposmā priekšlikumiem, piemēram, digitālo nodokļu jomā. Tātad digitālās ekonomikas aplikšana ar nodokļiem, tā ir joma, kur faktiski vēl nav padomē tādas konkrētas nostājas, tomēr arī ne, neoficiālajā ECOFIN septembrī mēs ceram gūt virzību uz priekšu šai jomā. Un kā jau minēts, tāpat arī um, PVN modernizācija mm, būtu veicama tā, lai nodrošinātu atbalstu idejiem eh, un eh, MVU un eh, atbilstīgi tiesību normām. Turklāt tam papildus nepieciešams noteikti arī atbilstīgu korporatīvā nodokļa bāzi, uzņēmumu mm, korporatīvā nodokļa bāzi, pie tā strādāsim centīsim arī panākt pēc iespējas plašāku definīciju par to, kā tas tiek aplēsts, aprēķināts, tā lai tas būtu pielāgoti un atbilstīgi un varētu kalpot kā pamats tālākai nodokļu taisnīgai ieviešanai Eiropas mērogā. Visbeidzot, tikpat svarīgi ir arī Eh, strādāt pie saraksta ar valstīm, kurās nenot, kuras neizrāda vēlmi sadarboties nodokļu paradīžu apkarošanas jomā. Šis saraksts ir jāturpina analizēt, eh, ar valstīm jāturpina runāt, un tas kalpos salams par labu pamatu, tādu funkcionējošu pamatu tālākai cīņai pret nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Uh, Jau šobrīd esam novērojuši pozitīvu šī saraksta ietekmi uz mūsu darbu. Daudzas valstis visā pasaulē ir izvēlējušās tieši šādu modeli cīņai pret nodokļu krāpniecību un uh, aktīvi un ļoti pat proaktīvi ar šo instrumentu strādā tālāk, sadarbojas arī ar mums globālā mērogā. Kas attiec uz ES budžetu nākamajam gadam? Te katrā ziņā jāatceras vēl, ka pilnībā jāpabeidz 2018. gada budžeta plānojums, tam nāks attie līdz attiecīgi mēri. Šai kontekstā būs vajadzīgs atbalsts arī līdzekļiem, um, tā, tām prioritātēm, kas noteiktas. Un sarunas par nākamā gada budžetu protams, pamatosies jau uz tām vadlīnijām, ko mēs kā Ekofina padomu pieņēmām šī gada februārī. Jau rīt pat notiks pirmais trialogs, un lietiecīgi mums būs iespēja tad konstatēt, kāda, tā, kāda ir budžeta nostāja, attiecībā uz nākamā budžeta, varēs, varēsim to sākt apspriest, un mēs ceram, ka izdosies nu, attiecīgi saskaņot, salāgot to ar parlamenta nostāju, varbūt pat jau septom, septembrī izmantojot to kā kopīgu pamatu tālākajam. Visbeidzot, mums prieks, ka mums ir iespēja lūk šai trešajā prezidentūrā skatīt tik ļoti daudzas svarīgas tēmas. Nu, to starp arī var, varam runāt par tādām sistēmām un ietvariem, kas būs sasaistīti, piemēram, ar Brexit. Uh, Pie tās tāpat laikā arī apzināmies, ka Nākamajā gadā gaidāmas Eiropa parlamenta vēlēšanas, un līdz ar to šeit mums visiem ir jāuzņems atbildība par to, lai tiktu darīts viss, lai pēc iespējas vairāk tēmas tiktu veiksmīgi izskatītas un darbs pie tām tiktu pabeigts vēl šīs prezidentūras ietvaros, un es ceru, ka turpmākajos mēnešos varēsim laiku izmantot eh, atbilstīgi, konstruktīvi un atbilstīgi sadarboties. Thank you very much for your... Paldies par ļoti visus aptverošu prezentāciju. Un tagad vārds deputātiem. Pirmais Otmārs Karas. Sitzendājā Bundesministra, liebe kolēģinu un kolēģi. Esat sveicināti, ministra kungs, esat sveicināti ekonomikas un monetārajā komitejā. Paldies par jūsu prezentāciju. Šodien mums arī ir īpaša situācija ka Rasta grupas vadītājs ir pie mums visu pēcpusdienu un seko līdz eh, mūsu darbam. Sveicam arī viņu šeit. Mēs atbalstam Austrijas eh, prezidentūras prioritātes, īpaši atzinīgi es vērtēju vēlmi pabeigt darbu pie Banku Savienības. Nav runa tikai par Edis, ir runa arī par risku uh, sadalīšanu, risku mazināšanu, jūs jau to pieminējāt. To otrs e, jautājums ir tieši par ekonomikas monetāro savienību. Bez, neskaroties uz visiem centieniem, eiro joprojām ir vienīgā valūta bez kopīgas e, politikas monetārajā, fiskālajā un citās jomās. Uh, Līdz ar to, kāds ir Austrijas prezidentūras viedoklis, ņemot vērā eh, visu, kas bija jāatrod kā risinājums steidzamie eh, krīzes kontekstā. ESM eh, pārvēršana par Eiropas valūtu fondu un uh, šo principu nostiprināšanu Eiropas Savienības tiesībās. Uh, vai Austrijas prezidentūra uzskata, ka eiro budžets uh, var būt daļa no kopējā Eiropas Savienības budžeta, jeb arī tas ir jānodala ar pašu līdzekļu finansējumu, kā piemēram digitālo nodokli? Un vai šo budžetu varētu arī izmantot, lai finansētu reformas ne eiro dalību valstīs? Eh, man kolēģis Nīdermaiers vēl runās par nodokļu jautājumiem. Tur eh, ir mums atsevišķa komiteja, kas skata šos jautājumus, tā skaitā attiecībā uz izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Pirms dažām dienām Eiropas līmenī tikai 9% no eh, valstīm orientētām ieteikumiem Eiropas pusgada kontekstā tiek īstenot. Vai šie skaitļi ir patiesi? Un ko jūs plānojat darīt, lai Eiropas pusgada valstīm orientēta ieteikumi tiktu pilnīgāk un ātrāk īstenoti dalību valstīs? Jā, ja, vielen dank paldies par šiem pirmajiem jautājumiem. Sākšu ar Banku Savienību. No diskusijām Ekofin padomē un arī pašā darbā padoms ietvaros attiecībā uz otro pīlāru un trešo pīlāru arī jau minēto ceļa karti, mēs pēc tās orientēsimies. Tas ir precizējums, kas ir nepieciešams. Mēs zinām, ka arī padomē pašā ir atšķirīgas pieejas attiecībā uz to, cik lielā mērā mums ir nepieciešama risku mazināšana un kur vajadzīga risku dalīšana. Kopā ar komisiju esam eh, spēruši tādu alternatīvu soli mēģinot politiskā līmenī likt uzsvaru uz trešo pīlāru. Un arī tur būs Austrijas ieguldījums prezidentūras laikā, un kopīgi mēs tad virzīsimies uz priekšu padomē, lai panāktu vienprātību, un es paļaujos uz to, ka mēs varēsim spērt svarīgus soļus uz priekšu riska mazināšanas jautājumā, un cerams kopā ar jums mēs tad eh, varēsim eh, arī padziļināt eh, izpratni parlamentārajā līmenī. Kas attiec uz ekonomikas un monetāro savienību? Priekšlikums, ko komisija pagājušā gada decembrī prezentēja, satura veselu virkni svarīgu punktu. Šajā jomā Mēs esam ierosinājuši prioritizēt jautājumus. Pirmkārt, banku savienības pabeigšanu, par kur mēs tikko jau runājām. Otrajā līmenī arī izpratni par to, ka arī ESM jautājumā mums ir jārod risinājums. Pirmkārt, kā vienoto atbalstu mehānismu eh, vienotajam noregulējumu fondam, tur mums ir jākonkretizē darbs. Es redzu iespējas konkretizēt šos jautājumus vēl mūsu prezidentūras ietvaros, kas attiec uz instrumentu paplašināšanu, lai padarītu to par tādu kā Eiropas valūtas fondu vai monetāro fondu. Tas ir diezgan realistiski. Mēs saredzam iespēju no ESM virzīt tālāk arī šādu paplašināšanu. Protams, ka vēl ir nepieciešams strādāt tālāk eh, šai diskusijā, iespējams arī ārpus mūsu prezidentūras, ja mēs runājam par fiskālās kapacitātes stiprināšanu. Piemēram, ir arī atbalsta reformu programma, kur mums ir ļoti atšķirīgas nostājas padomē dzirdētas attiecībā arī uz uh, to, ka ir reformas nepieciešams, protams, šobrīd uz Vācijas un Francijas priekšlikuma pamata mēs uh, saprotam, ka ir nepieciešams skaidrot, kā to saturiski pozicionēt. Kas attiec uz struktūrālām reformām un uh, Eiropas pusgada ieteikumu īstenošanu, es jau ievadu uzrunā sacīja, ka mēs darīsim visu nepieciešamo, lai atrastu pasākumus, kas ļaus e, efektīvāk īstenot. Šobrīd es nevaru apstiprināt jūsu minētos 2 un 9 procentus attiecībā uz Austriju, bet es pārbaudīšu šos skaitļus. Paldies! Tūkošana mums beigsies precīzi 18.30, tāpēc mums ir ļoti precīzi jāievēro atvēlētais laiks, jo citādi kolēģi nevarēs uzdot savus jautājumus. Tāpēc aicinu runātājs divas minūtes izmantot un atbildēt trīs minūtes. Un pēc pirmās kārtas nākamajā kārtā mēs grupēsim jautājumus. Pervanša Beres. Um, merci, vous... Paldies! Jūs um, jūs eh, runājāt par to, ka eh, vajadzētu šim noregulējuma fondam eh, finansējumu nodrošināt, un par to runāja arī Elka Kēninga. Lai nodrošinātu šo finansējumu, Kēnigs kundze teica, ka vajadzētu pieņemt lēmumus ļoti ātri un patreizējā situācijā padomēji nav lielas intereses sekot komisijas ierosinājumiem. Un padomē šobrīd es neredzu lielu entuziasmu. Iespējams, ka šis jaunais pārvaldības moder, modelis komisiju šobrīd, padomu šobrīd neinteresē. Kā jūs uzskatiet, vai šī jaunā pārvaldība sniegs nepieciešamo drošību banku noregulējumam un uh, ļaus pieņemt ātrus lēmumus. Jūs e, runājāt par Eiropas risinājumiem. Mēs vēlētos e, Eiropas stabilitātes rīku, un e, tika pieminēts arī Francijas un, Fran Francijas un Vācijas līgums, un es ierosinātu par to tomēr runāt, jo Eiropas monetārā politika ir centrālās bankas rokās. Un tomēr es vēlētos jums uzdot jautājumus arī par fiskālo situāciju. Jūs eh, pieminējāt eh, jūsu eh, prioritātes, bet mans jautājums, kā jūs izturaties pret parlamenta priekšlikumu sagatavot šo ziņojumus katrai valstī atsevišķi un eh, kāds ir jūsu laika grafiks, lai, lai eh, sakārtot šo jautājumu. Tātad, eh, diemžēl, Bulgārijas prezidentūrai to neizdevās izdarīt. Jā, vielen dank auch. Jā, paldies. Paldies par jūsu jautājumiem, kas attiec uz ESM pārvaldību ka tas varētu tālāk tikt attīstīts kā valūtas fonds. Mums ir jāsaprot, ka diskusijās padomē atsevišķas dalību valstis ir skaidri norādījušas, ka balstoties uz īpašu parlamentāru situāciju un tiesisko situāciju atsevišķās valstīs, tik tiešām ir blokāda šobrīd, kas neļauj ātri mainīt uh, pašreizējo regulējumu, bet mēs turpināsim savu darbu, lai pārvaldības risinājums šai jomā attiecībā uz vienoto atbalstu mehānismu, kas varētu izskatīties arī kā Eiropas valūtas fonds, nu, arī notiktu. Katrā ziņā funkcionalitāte šādam risinājumam, šādam vienotajam atbalsta mehānismam uh, būtu kā pamats, kas varētu tomēr būt kā Eiropas valūtas fonds, jo tas atbilst arī komisijas priekšlikumam un par to diskusija joprojām notiek. Un mēs, kā prezidentūra, darīsim visu iespējamo, lai e, šis temats tiktu arī turpmāk apspriests. Kas attiecas uz ziņošanu atsevišķi pa dalību valstīm, šajā jomā um, Jāsaka, ka mēs saredzam iespējas tālākai attīstībai, virzīt uz priekšu šo diskusiju. Un e, primāri divpusējās sarunās mēs to darīsim. Lai censos pārliecināt tās dalību valstis, e, kuras ir nepieciešams vēl pārliecināt. Es pieņemu, ka Austrijas prezidentūrai būs iespēja eh, virzīt uz priekšu šo jautājumu, bet nevaru jums šobrīd eh, solīt jums attiecībā uz to, cik tāli mēs pavirzīsimies mūsu prezidentūras ietvaros vēl. Paldies! Karolīna Naktigāla. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministra kungs, ka esat ieradušies. Man ir divi samērā īsi jautājumi. K kāda ir jūsu e, prezidentūras nostāja attiecībā uz atvesļošanas un noregulējumu e, failu, kā arī emir? Jūs jau zināt, ka parlaments ir gatavs sarunām. Vai jūs eh, to uzskatāt par tādu steidzamu risinājumu jautājumu? Un vai jūs uzskatāt, ka mēs varēsim panākt vienošanos vēl jūsu prezidentūras ietvaros? Un papildinošs jautājums. Jūs izteicāties arī par to, ka jūs interesē digitalizācija. Vēlos pievērst jūsu uzmanību CCP dosijai, kur ALDE politiskā grupa uh, ir centusies panākt, ka kiber nodokļu jautājums un kiberdrošības jautājums tiek iekļauts šeit. Vai jūsuprāt, tas ir pietiekami svarīgs jautājums, kas ieņemtu prioritāru vietu jūsu eh, darba programmā? Paldies! Es tad uh, sākšu ar otro jautājumu, ja neiebilstat, attiecībā uz digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokļiem. Tur ir plašs jautājumu spektrs. Tur ir divi jau pieminētie būtiskie temati, lai nodrošinātu taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem šajā jomā. Cerams, Eiropas līmenī un Mēs, protams, cerams, arī eh, panāksim to globālā līmenī. Tur iespējams, ka ir pagaidu risinājums vajadzīgs kā pa pakalpojumu aplikšana ar nodokļiem. Mēs darīsim visu iespējamo, lai uh, mēs varētu panākt tādu risinājumu, kas balstās uz peļņas aplikšanu ar nodokļiem, tur, kur tā tiek gūta. Un uh, Mēs e, virzīsimies tā, kā tiek plānots. Protams, ir jārunā par kriptoaktīviem, kriptovalūtām. Daudzās dalību valstīs ir negatīva pieredze bijusi šai jomā, un mēs vēlamies nodrošināt, ka šeit būtu tāds regulējuma ietvars, kas tomēr ļautu šiem jaunajiem biznesa modeļiem arī pozitīvu attīstību gūt. Protams, ka arī drošības aspekts ir svarīgs. Tā skaitā kiber noziedzība, kas ir jāņem vērā. Mūsuprāt, tas arī ir jādiskutē. Un es jau pieminēju darba grupu, un pagājušajā nedēļā es uh, arī konstatēju, ka šeit ir aktuāli šie jautājumi. Kas savukārt attiecas uz pasākumiem saistībā ar noregulējumu, mēs darīsim visu nepieciešamo, lai kapitāla tirgus savienības kontekstā virzītos uz priekšu. Tur, protams, ir jāpiemina arī jūsu minētie dosie Emir, Refit, kas būtu pozitīvi jāpabeidz Un mums ir pietiekams pamats, lai teiktu, ka saistībā ar risku situāciju mēs šos minēto risku mazināšanas pasākumu dosieji varētu pabeigt līdz decembrim un tādējādi sniegt labu ieguldījumu. Paldies! Molija Skot Keito. Paldies priekšsarētāji! Es konstatēju, ka jūsu uh, izteikumos jūs neiekļāvāt ar prioritātēm ilgspējīgas finansējuma jautājumu, kaut arī komisija ir paudus lielu entuziasmu par šo punktu. Un cerēju, ka Austrijas prezidentūras uh, ietvaros uh, šajā sasaukumā vēl sasniegsim kaut ko. Mums kā zaļos priecē progress e, šajā jautājumā, kur es esmu referenti no parlamenta puses, un šis jautājums guva plašu atbalstu parlamentā. Pirmkārt, vai jūs e, varat apsolīt, ka šis punkts kļūs par vienu no prioritātēm, vai jūs atbalstat SRB priekšlikumu izveidot oglekļa stresa testus bankām Eiropas Savienībā, un vai mēs varam paļauties uz jūsu palīdzību e, panākt atbalstu e, par taksonomijas jautājumu padomē. Un tāpat arī attiecībā uz regulu e, par informācijas atklāšanu saistībā ar ilgspējīgas riskiem. Uh, allgemein geantwortet. Nu, vispārīgi atbildot uz šiem jautājumiem, es varētu sacīt, ka mums ir tāda aktīva sadarbība ar ilgspējības ministriju Austrijā. Tur šie jautājumi, eh, kurus jūs minējāt, mēs tos pozitīvi vērtējam. saistībā ar aktivitātēm un priekšlikumiem ilgspējīgas attīstības jomā mēs saredzam iespēju arī kapitāla tirgus savienības kontekstā spērt uz priekšu nepieciešamos soļus. Padomē, Ekofinā, man liekas, maijā uh, Eh, mums bija attiecīga prezentācija par eh, pēdējiem notikumiem, un mēs saredzam iespēju vēl mūsu prezidentūrā sniegt ievērojumu ieguldījumu šajā jautājumā. Dimitris Papadimulis tālāk. Paldies, priekšsēdētāji! Esat sveicināti, ministra kungs! konstatēju, ka savos izteikumos jūs bijāt ļoti konkrēts attiecībā uz Austrijas prezidentūras sasniedzamo prezidentūras ietvaros. Jo Austrijas prezidentūras pārstāvs reģionālajā komitejā runāja pilnīgi atšķirīgi absolūti nespecifiski. Tāpēc es uzdošu ļoti precīzus jautājumus. Jūs esat izvirzījis ambiciozu mērķi virzīties uz banku savienības pabeigšanu ar progresu, kas sasniedzams trešajā pīlārā. Lai izbeigtu kavēšanos šajā jautājumā, mums būtu nepieciešams diskutēt par riska mazināšanu un riska sadalīšanu kopā. Šīs lietas nevar risināt atsevišķi. Otrakārt, Santeno kungs jau ir norādījis, ka mums vajadzētu atbalstīt ESM arī tālāk, stiprināt to un pārvērst to par Eiropas monetāro fondu. Arī jūs izmantojat šo pašu terminu, uh, Un arī Eiropas parlaments ir uzsvēris, ka ESM būtu jābūt atbildīgam Eiropas parlamenta priekšā, ne tikai Nacionālo parlamentu priekšā. Ja mēs vēlamies panākt vienošanos par budžetu, jums vajadzētu precizēt savus mērķus, vai jūs uzstāsiet uz Austrijas kā dalību valsts pausto pozīciju. Uh, respektīvi, ka komisijas priekšlikums ir pārāk eh, labvēlīgs un būtu jāsamazina. Parlaments domā pilnīgi pretēji. Mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums nav pietiekami liels. Un kā jūs skatāties uz ideju par pašu resursiem? Tālāk ir daudz problēmu saistībā ar izvairīšos un nodokļu Eh, nomaksas. Tas nozīmē, ka tiek eh, izlaupīti valsts aktīvi. Kā mēs varam nodrošināt eh, pietiekams ienākums uzņēmumiem un arī godīgu konkurenci starp dalību valstīm? Paldies! Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Es redzu, ka šeit ir daudz enerģijas arī tālākām diskusijām. Jūs vēlreiz pieminējāt trešo pīlāru banku savienībā. Jā, varu teikt, ka mēs ar, kā prezidentūra virzīsim uz priekšu šo diskusiju, bet esmu jau norādījis, ka padomes interesēs ir nepieciešams sekot 2016. gada ceļakārtei. Um, ehm, bet ir svarīgi darīt to reizē ar risinājumiem riska mazināšanai un riska sadalīšanai. Mums ir nepieciešams plašu bāzi um, atrast un veidot. Mēs jau virzamies uz priekšu riska mazināšanas jautājumā, arī attiecībā uz sliktiem kredītiem. Mums ir labs pamats uh, diskusijās. Mēs šobrīd diskutējam ar parlamentu tieši par šo jautājumu, un mēs arī pozitīvi skatāmies uz jau pieminēto uh, Eh, iespējamo atrisinājumu vēl līdz gada beigām. Esmu jau tāpat arī norādījis, ka šajā otrajā pusgadā sāksim sarunas par trešo pilāru politiskajā līmenī. Un arī tur mēs virzīsimies uz priekšu. Tomēr pats svarīgākais būtu noslēgt eh, diskusiju par riska mazināšanu. Jūsu pieminētais ESM eh, e jautājums un saistībā ar eh, pārvaldību. Arī tur pastāv nepieciešamība tām valstīm, kurām ir parlamentārā atbildība, virzīt uz priekšu šo jautājumu, bet mēs diskusijās eh, padomē centīsimies atrast iespēju virzīties tālāk pārvaldības jautājumā. Tomēr Es saprotu, ka tam būs nepieciešams garas diskusijas. Paldies, Barbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji. Godātais ministra kungs, man prieks, ka jūs esat pie mums komitejā šodien un ļoti precīzi definējāt Austrijas prezidentūras prioritātes. Eh, Tie ir jautājumi, ar kuriem mēs strādājam jau iepriekš un arī turpinām strādāt. Jūs eh, norādījāt, ka Banku Savienībai prioritārs temats ir tīpaši ceļa karte 2016. gadā vēl kas sastādītā un runājot par riska mazināšanu. Banku paketi šobrīd ir trialogā un MRL temats eh, skar visu šo banku paketi. Tur ir runa par piemērošanas mehānismiem. Pavisam īsi, kāda būs jūsu pieeja šajā jautājumā? Otrs - sliktie kredīti, NPL. Varbūt jūs varat precizēt, kāda būs jūsu stratēģija šajā jautājumā. Un trešais eh, - risku mazināšana, šis kopīgais eh, atbalsta mehānisms Kēnigs kundze no SRB tieši šodien viesojās pie mums. Mēs runājam tieši par šo tematu. Jūs jau arī norādījāt, ka prezidentūra izstrādās kritērijus vienotajam atbalsta mehānismam, un tas būs arī tiešas rekapitalizācijas. Tur būs tāda iespēja, ka tiešā rekapitalizācija varētu tikt veikta. Un Kenigs kundze runāja par aptuveni 60 miljārdiem eiro. Uh, Interesanti, kāda ir padoms nostāja šajā jautājumā. Pasākumi ekonomikas e, pārvaldības jomā un uz valstīm orientētie ieteikumi e, ir aktuāls temats. Tagad e, visu laiku tika runāts vidē par 11%, kas ir īstenoti, tagad tiek pieminēti 9%. Kā var palielināt šo procentu? Šeit arī varētu izmantot eh, struktūrālo reformu atbalsta programmu daudzās valstīs. Un trialogā mēs var, eh, varbūt varam nonākt pie labiem rezultātiem. Kapitāla tirgus. Eh, nē, nē, nē, nē. Mums nebūs tulkošanas pārtrauc runātāji. Jūs jau esat vairāk kā trīs jautājumus uzdevusi. Tas, es domāju, ir vairāk kā pietiekami. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Vēlreiz par Banku Savienību. Es jau teicu, ka mēs eh, labi virzamies uz priekšu trialogā. At... Riska mazināšanas eh, pasākumu paketē esam labi pavirzījušies uz priekšu. Ir tāda vienota nostāja padoms darba grupā. Bet mēs saredzam vēl uh, nepieciešamību turpināt šo diskusiju arī nākamajos mēnešos, lai nonāktu pie labākajiem eh, risinājumiem. Kas attiecas sliktajiem kredītiem, arī tur mūsuprāt eh, ir šobrīd tāda plašāka izpratne, vienprātība daļēja, bet ir vēl nepieciešams precizēt eh, to, kādā veidā šī eh, pašreizējā pozitīvā um, ideja, kas ir pa, panākta, eh, kā to attīstīt tālāk. Par vienu un to vai kopīgo atbalstu mehānismu šobrīd vēl ir par agru sagaidīt vienošanos padomas līmenī. Mēs joprojām turpinām sarunas. Uh, un tas būs arī mūsu uzdevums prezidentūras ietvaros risināt eh, šo jautājumu par eh, attiecīgajiem eh, līmeņiem. Thank you. We have only 15... Mums ir palikušas 15 minūtes, tāpēc tagad grupēsim jautājumus. Vispirms Nīdemēra kungam vārds. Paldies! un paldies eh, godātājiem Lēgerkungam, kas esat ieradies pie mums. Man patīk jūsu uzsvars uz nodokļu jautājumiem, un kā jau Karaskungs eh, arī uzdošu jautājumu saistīt ar nodokļiem. Pirmkārt, kāda ir prezidentūras attieksme pret taks komiteju Un tas, ka Bulgārijas prezidentūra nevēlējās ierasties taks komitejā diskutēt par šiem jautājumiem un ceru, ka Austrijas prezidentūra ieradīsies, tāpēc es vēlētos no jums izdabūt apsolījumu, ka jūs ieradīsieties taks otrs CCCTB un iespējams arī pievienotās veltības nodokļu reforma Jūs teicāt, ka jūs vēlaties eh, turpināt darbu pie šiem failiem, bet eh, iespējams, ka tas ir tikai abstrakti. Kā jūs eh, vēlaties virzīt šo darbu uz priekšu un iespējams, ka šos dosie vajadzētu izskatīt kaut kādā pātrinātā kārtībā. Tankungs nākamais lūdzu. Paldies, priekšstādātā kungs. Um, also... Mans jautājums arī ir saistīts ar nodokļiem. Mēģināšu jautājumu formulēt ļoti lakoniski. Jums ir unikāla iespēja jūsu prezidentūras laikā pieņemt izšķirīgus lēmumus tieši nodokļu jomā. Un es tiešām ceru, ka jūsu spēcīgā, pieredzējusi un pragmatiskā prezidentūra tiešām pavirzīs jautājumus uz priekšu par digitālo pakalpojumu nodokli un būtisku digitālo klātbūtni. Tātad īslaicīgie un ilglaicīgie risinājumi. Eiropas parlaments eh, uzskata, ka CCCTV fails mēs vēlētos, lai tik taptu nodefinēt šī digitālās klātbūtnes vārdu kopa. Tātad, vai tam būs meklēts struktūrāls risinājums, bet digitālo pakalpojumu nodoklis Varbūt, ka būtu jēgpilnāk, ka padomu vienotos ne tikai par īslaicīgu risinājumu, bet arī par ilglaicīgu. Jo tiešām, ja tiks panāta vien, vienošanās, kā šiem struktūrālajiem risinājumiem būtu jāizskatās, tad, manuprāt, tas nāk par labu visiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums ir laiks. Jā, tagad lūdzu atbildiet uz šiem diviem jautājumiem, kas abi attiecas uz nodokļiem, lūdzu. Jā, tanki. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Uzreiz pievēršoties jautājumiem par takse komiteju. Es atklāt sakot arī domāju, ka šeit ekonu komitejā šādas tēmas varētu tikt apspriestas Baltumārs Kāras jau par to runāja, te varam padziļināt viņa pieminētās tēmas, varam nu, domāt, kuras ir tās, kas jāskata padziļināt arī turpmākajā komitejas darbā. Nu, tad mēs tiešām varētu censties rast tajā visā risinājumu. Jūs runājāt vēlreiz arī par uh, kopēju uzņēmumu ieņēmumu nodokļu bāzi un iespējamām aplēsām diskusijas par to šobrīd turpinās, tomēr saskatām arī iespēju intensīvas cēt šīs diskusijas turpmākos mēnešus un tiešām virzīties konkrēt uz priekšu. Mēs arī labi zinām, ka prezidentūrā, nu, tieši uz to liksim prioritāte, tā lai šis aprēķināmā bāze, nu, varētu būt tāda, par ko panākam vienošanās tālāk šī iespēja, šī nelielā iespēja, kas parādījusies konkrēti, kā jūs, Tanga kungs, teicāt, jā, šobrīd pastāv pragmatiski risinājumi, kā virzīties uz priekšu. Tieši tā mēs redzam šeit tādu pozitīvu iespēju iet uz priekšu jūsu runātājs par digitālo klātbūtni un pakalpojumiem. Nu, še, tas ir aktuāli Eiropas līmenis un ir ļoti aktīvas diskusijas eh, padomē par to. Uh, kā rezultātā domāju, ka varam šeit arī rast sasaiti ar SAO struktūrām. Tur katrā ziņā arī pārstāv būs klāt viss šīs diskusijas savā starpā in, in, eh, integrēts, un līdz ar to varam rast tādu starptautisku definīciju, tā lai tas varētu globāli, šī definīcija globāli varētu tikt arī īstenot par to, ko nozīmē šī digitālā klātbūtne, nu, un tālāk par digitālo pakalpojumu nodokli. Jā, tas ir tāds elements, kur. Mm, padomē varētu būt plaša vienošanās. Tāpat laikā jābūt ļoti piesardzīgiem e, par to, kas notiek šai pārējais posmā un apgrozījuma nodokļu šai gadījumā, tā lai e, nu, netiktu aizmirstas svarīgas nianses. Paldies! Thank you. Paldies! Udesen kungs, paldies, priekšsādātāja kungs, ministra kungs! Jūsu ievadvārdos eh, jūs runājāt par protekcionismu, par to, ka tāds risks pastāv, un tad mans jautājums, ko Austrijas prezidentūra grasās darīt, kā jūs eh, vēlties saglabāt vienotu cīņu pret eh, šo protekcionismu, un otrs jautājums ir saistīts ar EMU nākotne, un konkrēti eirozonas fiskālās kapacitātes jautājumu. Varbūt, ka jūs um, varētu mazliet detalizētāk atbildēt uz manu jautājumu, detalizētāk nekā atbildējām, atbildējāt Karaskungam. Kāds būtu šīs fiskālās kapacitātes ietvars, apjoms, finansējums, kā tas tiks finansēts, un īpaši vēlētos dzirdēt, kādu lomu jūs paredzētu tām valstīm, kuras vēl nav iestājušās Eirozonā? Uh, Tātad tām valstīm, kad tās izpildīs kritērijus un iestāsies Eirozonā, kāda būs šo valstīm atvēlētā loma Sanda kungs, nākamais ministra kungs. Tas, kas ir ierakstīts eh, Austrijas prezidentūras programmā, tas ir mazliet tā kā cits nekā jūs teicāt. Par banku savienību runājot, tad Austrija un prezidentūra mēģinās eh, samazināt riskus, jo šajā jomā tālāka attīstība ir iespējama tikai tad, ja e, tiks e, īstenot risku samazināšanas pasākumi. Bet ECB priekšsēdētājs Mario Dar Dragī ir teicis, ka riska e, samazināšana un riska pārdalīšana jau ir sasnieguši savus mērķus. Tātad jūsu teiktais ir pretrunā ECB priekšsēdētāja teiktajam. Un vai jums nešķiet? ka šī te šķirkne starp riska samazināšanu, tie, kur ir par vai pret, vai tas neietekmēs eiro savādā zināmā mērā stabilitāti. Bet, um, ja netiks sakārtot eirozona, tad uh, makroekonomiskais, makroekonomiskā pārvaldība kā tā darbosies. Visticamākais, ka Austrijas prezidentūras laikā Trumpa administrācija uzbruks Eirozonas ekonomikām tieši tāpēc, ka tās ir, ka tās darbojas ar pārpalikumu. Vienlaicīgi Eirozonas um, valstīm ir jāsaprot, ka riska samazināšana ir viena no prioritātēm. Ekonomiskās situācijas pēdējais izvērtējums uh, skaidri parāda, ka Eirozonā turpinās ekonomiskā izaugsme. Tā ir pozitīva ziņa, bet ar negatīvām eh, sekām. Eurostat vakar nopublicējas datus, ka 19 eh, valstīs nekustamo īpašumu cenas ir pieaugušas par 4% salīdzinot ar iepriekšējā gada pirmo ceturksni. Tātad. tad eh, Līdz ar to nevajadzētu izmantot taupības pasākumu kā argumentu, lai pasliktinātu vidusšķiras un pensionāru dzīvi. Vai jūs piekrītat, ka turpmāk ekspansīvu, pas, ekspansīvu pasākumu ir nepieciešami, lai cilvēki uzskatītu, ka Eiropa kaut ko dara viņu labā? Paldies, saka priekšsēdētājs. Es eh, saprotu, ka Svens, eh, jā, bet tad ļoti īsi lūdzu. Jā, pavisam īsi. Ministra kungs, viens jautājums vēlreiz par atskaitīšanās spē, eh, pienākumu lielā, lielajiem uzņēmumiem attiecībā uz nodokļiem. Nu, pārsvarā par to tiek runāts divpusējās sarunās. Nu, progla, programma, protams, ļoti detalizēta, bet tur tas faktiski jūsu programmā pat neparādījās. Nu, Parasti taču būtu tā, ka tiek izveidota padomas darba grupa. Nu, vai jūs varat šobrīd šo parlamentu priekšlikumu ņemt vērā? Mēs to cieši atbalstījām. Vai jūs varētu mums apsolīt, ka jūs tiešām šāda veida tālāko darba grupas izveidi ierosināsiet arī padomē, lai nebūtu tā, ka rastos eh, rodas priekšsats, ka, piemēram, Austrija faktiski nevēlas eh, jaukties iekšā un faktiski uh, nu, jums taču būtu jāizturas neitrāli, padomē, vai ne tā? Jā, ich, eh, uh... Jā paldies. Labprāt atbildēšu uz šiem trim jautājumiem. Pirmām kārtām protekcionisms. Un šeit, protams, mums jāievēro kopēji fronte, to sasaistu tad kopā ar turpmāko, ar nākamo jautājumu, um, kad runājam par šiem eh, tirniecības uzbrukumiem, nu, piemēram, no ASV puses, nu, kā jau tika runāts. Mums esam nonākuši tādā ļoti izaicinošā posmā, tie ir globālā līmenī, jo tieši šāda veida tirniecības kara situācijas nereti no protekcionisma izriet, ir sāsinājusies situācija šobrīd. Nu, jāsaka, te eh, nav mums vēl nav nekāda tieša ekofina padomas atbildība šai kontekstā attiecībā uz tirdzniecību, tomēr uh, Mēs ar zināmām raizēm raugāmies uz šo lietu, uz to, kā tas viss ietekmē tālāk arī kopējo attīstību Eiropā. Un eh, līdz ar to domāju, ka šī mm, izlēmība, kas pastāv, piemēram, līdzinējā sarunās, eh, tiks saglabāta arī turpmāk. Un varēsim šo kopējo nostāju ieturēt arī Eiropas līmenī un stabilizēt kas attiecas uz šo jautājumu padziļināšanu attiecībā uz budžeta fiskālo kapacitāti un bāzi. Mēs šai kontekstā domājam, ka tas ir svarīgi padziļināt šo monetu ekonomikas un monetāro savienību, raudoties uz nākotnes attīstību, ir plaša kapacitātes bāze šais jomās mūsuprāt. Un diskusijās tas noteikti parādīsies, būs pirmie soļi tieši šai jomā uz priekšu. Un pēc tam būs arī diskusijas par tālāku eh, darbības izvēršanu. Te runāja atkal par Vācijas un Francijas priekšlikumu. Domāju, ka tas ir labs pamats tālākam eh, darbam. Bet, nu, diskusijas, protams, padoms līmenī vēl par to būs. Eh, būs jāredz, vai vēl vajadzība pēc šāda veida dokumentiem, jeb rīcībām. Kas attiec uz Banku Savienību, Var vēlreiz tikai apliecināt, ka tika, nu, ka tad, kad tika pieminēta solidaritāte kā tēma, var minēt, ka tas ir izraisījis tāds ļoti pozitīvu raksturu diskusijas, respektīvi tika runāts par to, ka solidaritātei ir jābūt otrā pīlārā, riska samazināšanā, tur jābūt ar pārskatāmībai, skaidrībai, skaidriem formulējumiem. Es jau runāju par to, kā jau teicu, ir tāda pozitīva attīstība Eiropas līmenī. Uh, attiecībā uz konkrētām jomām šajā gadījumā, konkrētiem uzlabojumiem eh, eh, rādītājos. Tam pat laikā, protams, nepieciešams vēl tālāk precizēt šos kritērijus un eh, rādītājus, bet te var arī teikt, ka vis nost, nu, Mēs, kā padomu, protams, neieņemsim tikai un vienīgi Austrijas nostāju, nenoliedzam, mēs būsim tas vidutājs, kas ļaus ehm, padomē virzīties uz priekšu darbā pie eiropeiskiem jautājumiem, un šīs diskusijas, protams, risināsim vienlaikus kopā arī ar jums, un kas attiec beig beigās uz kaut valstīm specifiskajām rekomendācijām te. Uh, Mēs arī neuzstāsim uz savu nostāju, bet gan ļausim šim dokumentam tālāk atturstīties soli pa solim, cenšoties tiešām ieņemt vienotu nostāju. Nu, protams, ka šo rekomendāciju un tematikas kontekstā um, šis pārskata atbildības jautājums lieliem uzņēmumiem būs svarīgs, bet te mums jāsvarīgi strādāt ar globāliem partneriem. Un to arī mm, mm, darīsim. Nu, tas pats, protams, e, nu, saistīts arī ar datu mm, apkopošanu šādā konte, šādām konkrētām vajadzībām. Bet vai jūs aicināsiet izveidot šādu darba grupu, vaicā Svens Gīgolds, vai jūs e, ierosināsiet izveidot to padomē? Pēdējā darba grupa par šo tēmu tikās un strādāja jūnijā, un attiecīgi no darba grupas rezultātiem izrētot, e, pieņemsim arī tālākos soļus pēc nepieciešamības. Thank you uh, for. Mēs paldies, saku priekšādātājs, paldies par šo viedokļu apmaiņu. Domāju, ka tas bija liederīgi. Darba priekšā daudz. Un vēlos turklāt jums arī vēl teikt, ka, protams, ir ārkārtīgi steidzami, lai mēs virzītos uz priekšu virknē dažādu jomu. Mēs augstu vērtējam jūsu konstruktīvo pieeju, bet vēlamies, protams, arī, lai jūs tiešām atbilstīgi kā vidutājs darbojaties un virzat uz priekšu darbu pie šiem dokumentiem. Man labāk patika jūsu mutiskā prezentācija nekā šī rakstiskā programma. Tas saistīts ar 16. gada ceļa um, karti, kur bija runāts, ka risku samazināšana, tā tālāk, visi jautājumi, kas savstarpēji saistīti. Atzinīgi vērtēju jūsu apņemšanos iesaistīties konstruktīvā darbā arī pie EDIS ar dalību valstīm un atbalsta mehānismu, ja back, backstop. Tieši Elke Kēniga mums nu pat bija ap, sarunas un, un tur par to jau runājām, spriedām par to, ka šim mehānismam jābūt uzticamam. Un te nevar būt tikai tālāk un tālāk nosacījumi, jo citādi šī programma nespēs atbilstīgi darboties. 8% tik minēts kā tas skaitlis, kā nosacījums skaitlis un eh, tā tālāk. Tas ir, kā jau teicu, elements, kam ir jābūt tādam pamata elementam, jo citādi neviena no otra puse nevarēs parakstīties zem noregulējuma plāna. Tas bija tāds skaidrs elements, vienkārši vēlējos jums to pastāstīt. Jo, nu, jūs būsiet arī viens no tiem, kas pie tā strādās. Visbeidzot, pirms pāris minūtēm saņēmām uh, paziņojumu par um, SSM un papildus pasākumiem. Tas, manuprāt, pozitīvi. Bankām specifiska pieeja tiks īstenota vesela virkne ar instrumentiem no uzraudzības puses. Tie visi jāpapildina ar likumdošanas pasākumiem, un tāpēc tas mums arī būs prioritatīvi. Lai varam virzīties uz priekšu, strādāt pie NPL un tā tālāk. Un ceram, ka padoma arī varēs nonākt pie vispārējais nostājas pēc iespējas ātrāk. Mēs to varēsim sākt darbu pie tā, eh, tūlīt pēc vasaras brīvdienām mm, dodam tam prioritāti, piešķiram tam prioritāti, kas ir daļa no kopējās pakotnes. Tātad vēlreiz liels paldies! Vēl jūs vēlējaties? Jā, tas viss šeit ir uzrakstīts. Vakar nevarējām pabeigt trilogu par aģentūru pārvietošanu. Iemesls bija tāds, ka padome nebija spējusi nonākt pie mandāta. Tas jau nav prezidentūras vaina, bet nu no katrā ziņā beidzot kompromiss ir vajadzīgs skaidri pateicām, ka dialogs ir noslēdzies no mūsu puses. Gribu vienkārši mudināt padomi, vienoties par to. Citādi tas radīs sarežģījumus. Zinām, ka tur ir um, termiņi un tā tālāk. mēs, ja teiktu, pat īpaši steidzīgi šajā gadījumā darījām visu, ko varējām. Nu, un tagad tālāk tas viss ir atkarīgs no padomas. Nu, paldies! Ja, vielleicht äh, auch ergänzend äh, von unserer Seite. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir sicherstellen können, dass so bald wie möglich auch die Arbeit. Okay, I will do it in English. Uh,